Lūdzu, apsēdieties. Mēs gribētu turpināt uh, mūsu komitejas sanāksmi. Šī sēde vairs nav aizslēgtām durvīm, un tāpēc uh, sveicu visus. Uh, ceru, ka jums bija lielisks vasaras pārtraukums, atvaļinājums, ka jums bija laiks atpūsties, atgūt spēks, un tagad gribētu turpināt darbu. Turpmākās apmēram 75 minūtes būs veltīts eh, Somijas prezidentūras prioritātēm Eiropas Savienības padomē, un tāpēc ar lielu prieku sveiku uh, Peka Havisto, uh, ārlietu ministru no Somijas, sveicu jūs šeit ārlietu uh, komitejā. Priekšsēdētājs sveic ministru somiski. Ir liels prieks, ka jūs varējāt ierasties, un kolēģiem, kas ir uh, ievēlēti no jauna un gribu pastāstīt, ka tā ir tāda laba tradīcija, ka prezidentūras sākumā ministri ierodas, lai stāstītu par saviem plāniem, um, ko Somija vēlas panākt savas prezidentūras laikā. Somija uzņemas prezidentūru laikā, kad notiek vadības maiņa Eiropas Savienībā. Uh, Un mēs arī neesam izņēmums, mēs vēl neesam apstiprinājuši galvenos referentus. Un gribētu pārstāvēt arī uh, Mariju Rislakī, kas ir uh, Eiropas Savienības vēstniece no Somijas uh, ministra kungs. Šī komiteja pilnīgi noteikti ir gatava sadarboties ar jūsu um, prezidentūru likumdošanas un politiskajā darba kārtībā. Uh, un esam gatavi strādāt pie ģeopolitiskiem izaicinājumiem, kas mūs sagaida. Un uh, mēs arī pagājuši ceturtdienu un piekdienu uh, tikāmies uh, Helsinkos un esam pārliecināti, ka Somijas prezidentūra uh, labi izmanto savas zināšanas un pieredzi, jo īpaši aizstāvot uh, pamatiesības un uh, veicinot mieru un um, veidojot starpnieka lomu, īstenojot starpnieku lomu konfliktos. Tagad uh, došu jums kāds 15 minūtes, un tad mums būs viedokļu apmaiņa ar kolēģiem, un bez 15.6. ministram ir jādodas prom, jo viņam ir cits tikšanās. Vēlreiz sveicu jūs šeit, dārgais Peka, un tagad jums vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgais Dēvid, un paldies eh, vispirms par to, ka eh, gimnieks sanāksmes laikā arī devāties uz Somiju, un es zinu, ka deputāti arī eh, ieradīsies Somijā. Es jūs visus laipni gaidīšu. Līdz šim laiks ir bijis labs, neko nākotnē nevar garantēt. Vispirms apsveicu jūs visus ar jauno. No sasaukumu, sāksiet darbu, uh, kas ir ļoti svarīgs, uh, strādāsiet kā Eiropas parlamenta deputāti un jo īpaši šajā ārlietu komitejā. Un, protams, uh, Somija ļoti labprāt sadarbosies ar jums pilnībā. Esam gatavi uzklausīt jūsu viedokļus un jūsu padomus mūsu prezidentūras laikā. Man um, ārlietu ministra loma arī diezgan jauna, esmu bijis iepriekš ministrs, bet uh, Um, mums pavasarī bija vēlēšanas, Somijā izveidējām piecu partiju koalīcijas uh, valdību, un uh, šai vasara ir bijusi ļoti uh, rosīga. Um, Ukrainas mītiņš, tātad tikšanās Toronto un Venecuēlas tikšanās. Un uh, Man ir bijusi tā iespēja arī kopā ar augsto pārstāvi piedalīties kartons miera sarunās un arī uh, Sudānā daudzus gadus atpakaļ biju um, īpašais pārstāvis Sudānā un Darfūrā. Esmu pārliecināts, ka mums, bija, mums būs ļoti interesanti un intensīvi pieci gadi eh, kopā ar parlamentu. Tagad par Somijas eh, prioritātēm prezidentūras laikā. Pirmkārt, Tas pat ir mūsu sauklis kā prezidentūrai - ilgspējīga Eiropa, ilgspējīga nākotne. Ilgtspēja, eh, protams, mums ir svarīgs aspekts, mēs runājam par aprits ekonomiku, bet ilgtspēja jānodrošina arī sociālā un ekoloģiskā veidā. Un tas nav nekāds eh, pārsteigums, ka arī klimats ir ļoti svarīgs visos jautājumos, pie kā mēs strādājam. Uh, Un tad, kad uh, mūsu valdība tika veidot, klimats bija viens no pirmajiem vārdiem mūsu valdības programmā, un mēs redzam, ka arī citas valdības ķeras klāt šim jautājumam kā vienam no prioritārajiem. Uh, un tas tiek minēts programmās, un mēs raugāmies uz to, kā uh, Eiropai labāk sasniegt 2050. gada mērķi uh, un kļūt par klimatu neitrālu. Somijā mūsu mērķis ir 35. gads, un klimats uh, ir ļoti aktuāls jautājums arī mūsu vēlētājiem, un viņi gaida, ka mēs pie tā strādāsim. Mēs arī cieši sadarbosimies ar augsto pārstāvi. Uh, Jūs zināt, ka um, ārlietu jautājumos prezidentūras loma ir nedaudz atšķirīga. Tā ir tāda atbalstoša loma augstiem pārstāvim. Eh, mums, eh, cerams, būs eh, arī spēcīgs mandāts un pietiekams budžets arī ir pieejams, lai Um, atbalstītu Eiropas Savienības ārlietu un kopējo un drošības politiku. Mēs lielā mērā esam raugoti, raudzījušies, kā varētu spēcināt drošību, ņemot vērā arī to, ka ir daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis, kas ir arī NATO dalībvalstis, Somija nav dalībvalsts NATO, bet mēs raugāmies arī, kā šo sadarbību varētu uh, uh, veicināt. Un mēs raugāmies arī, kā cīnīties pret jaunu veidu uh, draudiem, uh, kiberdraudiem. Hibrīda jautājumos mums ir iz, izcilības centrs Somijā, un mēs strādāsim pie šiem jautājumiem. Un tad, kad paraugāmies uz mūsdienu pasauli, starptautiskie kontakti ir nedaudz iedragāti. Uh, Un mēs esam valsts, kas ļoti lielā mērā atbalsta starptautisko uz noteikumiem balstīto kārtību un arī efektīvu multilaterālismu. Raugoties uz Irānu, Merkusur nolīgumu un citām situācijām mums jāatzīst, ka arī tirzniecības politika ir daļa no mūsu ārlietu politikas pūliņiem, un tirzniecība nevar nošķirt no citiem politikas mērķiem. Viens no jautājumiem, ko um, Somija arī savā valdības programmā min, bet arī prezidentūras programmā, ir mūsu kopīgās vērtības, mūsu kopīgās intereses aizstāvot pilsoņus un saglabājot starptautisko uz noteikumiem balstīto kārtību bet arī tādas vērtības kā cilvēktiesības, vārda brīvība, visas šīs kopīgās vērtības, kas mūsuprāt ir Eiropas pamatos un um, mēs netaisamies pārdot savus principus. Mums bija gimnika tikšanās Helsinkos pirms dažām dienām, un um, um tikšanās beidzās ar uh, cilvēktiesību aizstāvēm tiekoties pusdienās no eh, eh, Amnesty International un citām organizācijām bija šīs pārstāvis, un tās tikās arī ar ministriem pēc Kimnika tikšanās, un viņas stāstīja par savu pieredzi un minēja arī, ko Eiropas Savienība varētu darīt vairāk, lai aktīvāk aizsargātu cilvēktiesības. Un tā kā es zinu, ka Eiropas parlamentam uh, Ah, jo īpaši svarīgi ir cilvēku tieši, cilvēku tiesību jautājumi. Tad tas ir tas jautājums, pie kura mēs varētu īpaši aktīvi sadarboties prezidentūra ar parlamentu. Un es jau minēju, uh, klimatu un līderību šajos jautājumos, mēs Somijā uzskatām, ka Eiropas Savienība tiešām varētu iezīmēt ceļu starptautiskā mērogā, uzņemties līdera lomu. Te nav runa tikai par Parīzes prasību izpildi, bet pasaulē, kur ir uh, tik daudz valstu, kas vēl vilcinās klimata jautājumos, varbūt, ka mums vajadzētu aktīvi uh, Uh, aizstāvēt klimata jautājumus, norādīt, kāpēc uh, par tiem ir jācīnās, un uh, varbūt, ka Eiropas Savienība varētu būt vadošā zemu izmešu ekonomikas koncepcijā. Mēs Somijā esam pamanījuši, ka uzņēmumi arī strādā pie šiem jautājumiem, un tās bija pirmās valdības sarunas, eh, kurās es pamanīju, ka tieši uzņēma bija pirmie, kas eh, vēlas virzīt šos jautājumus uz priekšu, jo viņi tur redz uzņēmēdarbības iespējas, pārējot uz ilgspējīgāku ekonomiku. Bet tas ir aktuāli arī eh, raugoties uz cilvēktiesību perspektīvu un atsaucos vēl uz nesenamiem um, mēžu ugunskrākiem Amazonas mežos. Tas arī, starp citu, tika apspriests uh, Gemnieka sanāksmē, un daudzas Eiropas valdības uh, piekrita, ka tas ir satraucoši, kas tur notiek, un Eiropai būtu jāiesaistās aktīvāk uh, šo jautājumu risināšanā. Protams, tur ir runa par cilvēktiesībām, par eh, pamatiedzīvotāju tiesībām un par cilvēku veselības jautājumiem, to cilvēku, kas dzīvo šajos reģionos. Un man bija arī prieks redzēt, ka gan augstā pārstāve Mogarīnī uzņēmās eh, ļoti aktīvu lomu šeit, un mums eh, bija iespēja arī ar ANO ģenerālsekretāru Gutieresu sarunāties par šiem jautājumiem, un viņam ir bijusi ļoti spēcīga nostāja. Un runājot par vīdi, uh, man jānosauc arī Arktika. Tas ir bijis viens no tiem jautājumiem, pie kā Somija ir aktīvi strādājusi, un tā ir arī viena no mūsu prioritātēm prezidentūras laikā. Tagad eh, Arktikas eh, reģionā sastopas dažādas intereses - drošības, navigācijas, eh, jebkuģošanas intereses, klimats mainās, atveras jaunas, jauni maršruti, uh, un arī telekomunikācija aspekti un arī militāras intereses šeit saskars. Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk eh, apzināties Arktikas politiku, veidot eh, savu politiku Arktikā lai tur nebūtu konflikti, lai tas nerastos, eh, tā nekļūtu par konfliktu zonu. Vēl viens punkts, kas iet varbūt mazliet citā virzienā mūsu prezidentūras programmā, ir Āfrika. Mēs visi zinām, ka Āfrika ir kontinents, kuru mēs nedrīkstētu novērtēt par zemu no Eiropas perspektīvas. Mēs šeit domājam, piemēram, par ekonomiskajām iespējām, tāpat arī par iedzīvotāju blīvumu tendencēm. Uh, Mums noteikti ir vajadzīga ļoti daudzveidīga sadarbība ar Āfriku, gan ekonomiskā, gan ekoloģiskā, gan arī sociālā jomā. Uzskatu, ka šeit mums vajadzētu atvēlēt vairāk vietas Eiropas Savienības un Āfrikas partnerībai. Mums ir spēcīgas institūcijas Eiropas Savienība un Āfrikas Savienība. Tieši tāpēc mums vajadzētu strādāt kopā un veidot vairāk tiltu. Tāpat arī mums vajadzētu strādāt ar Āfriku uz līdzvērtīgiem pamatiem, kā vienādiem partneriem vajadzētu um, stāvēt vienādā acu augstumā un neuzskatīt, ka mēs esam pārāki. Tāpat arī mums ir jādomā par Sudānas mieru līgumu. Mēs cerām, ka tas būs veiksmīgs. Pašlaik kartumā eh, cilvēki, kas ir gājuši protestos ielās jau sešas mēnešus mēģina um, panākt uh, mierīgu pāreju. Es redzu, ka vēl ar vienu gaisā viļņo arābu pavasaris. Cilvēki cer, ka tas varbūt būs tāds labs ceļš uz mieri, mieru un stabilitāti. Tieši tāpēc mums vajadzētu sniegt viņiem atbalstu. Uzskatu, ka Sudānai vajadzētu kļūt par piemēru tam, kā mierīgā veidā var kļūt par demokrātiju. Priekšādātāji, drīz būšu pabeidzis savu prezentāciju, un tagad es gribētu mazliet parunāt par finansēšanas instrumentiem. Somija vēlas atbalstīt kopēju instrumentu. Uh, kaimiņa tiecībām, attīstībai un starptautiskai sadarbībai. Es vēlētos, lai Eiropas Savienība varētu darboties elastīgāk ārlietu politikas jautājumos, un mums vajadzētu tikt galā ar visām problēmām - klimata pārmaiņas, mm, ilgspējīga attīstība un tā tālāk. Mums ir vajadzīgi elastīgi instrumenti, kas mums ļautu strādāt visos Eh, šajos gadījumos. Un beigās vēl viens temats - paplašināšanās. Helsinkos mums bija Rietumu Balkānu seši grupa, kur ir iekļauta arī Kosova. Mēs a, eh, diskutējām ar viņiem un Somija uzskata, ka paplašināšanās ir ļoti vērtīgs rīks, lai mēs varētu nodot tālāk mūsu vērtības un nodrošināt, lai mūsu intereses tiktu atbalstītas visā pasaulē. Mums ir jāpievēršas Rietumbalkāniem, ja mēs to nedarīsim, tad kāds cits to darīs. Tieši tāpēc no Somijas prezidentūras puses mēs vēlamies sākt eh, paplašināšanās sarunas ar Maķedoniju un Albāniju. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nozīmīgs solis Eiropas Savienībai. Mūsu diskusijās mēs eh, koncentrējamies uz eh, Brexitu un Kamēr mēs to darām, mēs eh, zaudējam uh, dalību valstis. Mēs uh, saprotam, ka ir tādas valstis, kas labprāt kļūtu par Eiropas Savienības dalību valstīm. Priekšsēdētāji, es varētu arī beigt, es redzu, ka jau ir uh, paceltas rokas, iespējams, ka man tiks uzdot jautājumi. Lielas paldies, ministra kungs! Paldies par jūsu prezentāciju! Mums ir atlikušas apmēram 55 minūtes viedokļu apmaiņai. Es vēlētos, lai vispirms izteiktos runātāju grupu vārdā, un pēc tam došu vārdu arī pārējiem. Ļoti daudzi vēlas izteikties, un pirms došu vārdu Mihēlam Gāleram no Tautas partijas grupas, es gribētu izteikt divus īsus komentārus. Pirmkārtām jūs pieminējāt Arktikas politiku, ka tā ir Somijas prezidentūras prioritāte. Es vēlētos šeit jums ieteikt mūsu komitejas 2017. gadā pieņemto ziņojumu par Arktikas politiku. Tas ir ļoti plašs un visaptverošs ziņojums, uh, ko ir pieņēmis Eiropas parlaments, un es uzskatu, ka 2017. gadā aktuālajie jautājumi pēc diviem gadiem vēl ar vienu ir aktuāli. Un eh, runājot par tikšanos Helsinkos, kur bija ārlietu padome, mēs redzējām, ka bija ļoti tāda kaismīga mm, viedokļa apmaiņa starp Rietumu Balkānu pārstāvjiem. Nu, šī viedokļa apmaiņa bija tāda ļoti dedzīga, bet vismaz viņi runāja savā starpā. Es ceru, ka pēc vēlēšanām Kosovā 6. oktobrī cerams, ka šis dialogs turpināsies, un ja Somijas prezidentūra varētu šeit kaut ko palīdzēt, tas noteikti būtu apsveicami. Tas viss no manas puses, un tātad Mihāls Gālers, divas minūtes. Liels paldies! Sirsnīgi eh, sveicam jūs mūsu vidū. Un tas arī ir viss, ko es varu pateikt somiski. Liels paldies! Es vēlu Somijas prezidentūrai visu to labāko. Un vēlos arī pateikties par jūsu sniegto pārskatu. Es arī gribētu šeit atlasīt dažus pužļu gabaliņus. Jūs runājāt par eh, cilvēktiesību perspektīvu. Man ir mazliet radies iespējas, ka ļoti daudzas eh, valdības Eiropas Savienībā Hongkongas jautājumā izturas ļoti atturīgi. Iespējams, ka šeit ir runa par ekonomiskiem apsvērumiem. Šeit ir runa par principiem, par kuriem mēs iestājamies, un tie noteikti ir neapstrīdami. Mēs eh, atbalstām to, kas eh, tika pieņemts pirms 50 gadiem, proti viena valsts, divas sistēmas, un uh, varbūt jūs varētu arī norādīt šos pamatus, uz kuriem mums ir jābalstās. Galu galā jums kā prezidentūrai vajadzētu paust šo viedokli, un šeit neviena valsts arī nevarētu neko runāt pretī. Vajadzētu Ķīnai norādīt, ka viņiem ir jāakceptē šī viena valsts divas sistēmas vismaz uz 50 gadiem, un tas nozīmē, ka Hongkongā arī ir jābūt brīvām vēlēšanām. Es gribētu arī atbalstīt uh, jūsu teikto attiecībās sadarbību ar Āfriku. Ilgu laiku esmu nodarbojies ar šiem jautājumiem. Mēs esam vienmēr mēģinājuši stiprināt Āfrikas Savienību. Mēs redzam, ka šeit eh, notikuma attīstība ir ļoti interesanta, piemēram, šī um, bezmuitas zona. Tāpat arī, ko mēs darīsim ar Eiropas partnerības nolīgu, ar ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Vai tie tiks vienkārši likvidēti, uzskatot, ka Eiropas eh, Savienība un Āfrikas Savienība varētu censties izveidot brīvās tirzniecības zonu kaut kad nākotnē. Jebkurā gadījumā mums vajadzētu turpināt sadarboties ar Āfriku un arī ar citiem reģioniem. Neko neteicāt eh, par Krieviju, kaut arī Somijai ir ļoti gara robeža ar šo valsti. Vai es varu līdz ar to uzskatīt, ka Somijas eh, prezidentūra turpinās eh, ieviest to sankciju režīmu. Un jautājums būtu, vai mēs varētu šeit kaut ko palīdzēt, ja ir runa par Ukrainas ieslodzītajiem, vai nu tie ir politieslodzītie, vai arī jūrnieki, kas ir tikuši apcietināti, vai mēs varētu šeit kulisēs kaut ko darīt. Varbūt jums ir kādi kontakti Maskavā, un varbūt tie mums varētu palīdzēt. Es ļaušu izteikties arī citiem kolēģiem, iespējams, viņi gribēs runāt arī par citiem tematiem. Paldies Mihēlam Gāleram, tagad uh, eh, Nīpīts Sula sociāldemokrāti. Paldies, ministra kungs! Sirsnīgi jūs sveicu jaunievēlētajā Eiropas parlamentā un paldies jums par ievadrunu. Somijas eh, prezidentūras eh, prioritātes ārlietu dimensijā ir saistītas arī ar klimata un drošības aspektiem. Somija ir bijusi ļoti aktīva konfliktu novēršanā un starpniecībā starptautiskā mērogā. Vai Somijas prezidentūra turpinās šo darbu Eiropas Savienības līmenī? Tāpat arī ir daudz ļoti svarīgu elementu uh, ārējā dimensijā kur tiek runāts par to, ka varētu izmantot kvalificētā vairākuma uh, balsošanu ārlietu padomē. Tāpat arī vienošanās par eh, vienkāršotu un plašāku sistēmu attiecībā uz nākamo DFS. Varbūt eh, ministrs varētu šeit kaut ko detalizētāk pastāstīt. Tika pierina, pieminēts arī multilaterālisms. Jūs eh, šeit īpaši pievērsāties tirzniecības kontekstam. Kā Somijas prezidentūra stiprinās uh, multilaterālisma izturību vispārīgā nozīmē. Un, protams, varu jums eh, piekrist arī jūsu izteikumiem, jūsu runas pēdējā daļā, proti, Somija vēlas eh, turpināt ticamu paplašināšanās mm, politiku Rietumbalkāniem, kas ir strateģiski ļoti nozīmīgs reģions Eiropas Savienībai. Vai arī Rumānijai un Horvātijai šie jautājumi ir tikpat svarīgi. Esmu m, mm, priecīgs, ka jūs pieminējāt, ka vēlaties turpināt iestāšanās sarunas ar Maķedoniju un Albāniju. Es priecājos par eh, mūsu tālāko sadarbību nākamajos sešos mēnešos. Paldies! Tagad Petras Austrevičus. Paldies, priekšādātāji! Ministra kungs, sirsnīgi jūs sveicu Eiropas eh, parlamentā. Es esmu bijis eh, Lietuvas eh, vēstnieks Somijā, un tāpēc man ir liels prieks sadarboties ar Somijas pārstāvjiem. Atgriezīšos eh, tagad pie mana kolēģa Mihēla Gālera uzdotā jautājuma par kontaktiem ar Krievijas pusi. Putina kungs nesen viesojās Somijā. Varbūt jūs varētu mums atklāt uh, kādas labas ziņas, kas ir parādījušās pēc šīs tikšanās, vai tika runāts arī par Ukrainas jautājumu, vai ir runāts par ieslodzīto apmaiņu, vai arī par situācijas stabilizāciju valsts austrumos. Vai jūs esat novērojuši kaut ko pozitīvu no jūsu puses? Vēl viens punkts. Mēs ļoti daudz uzmanības pievēršam Amazonai, bet Sibīrijā mm, meži deg jau desmitiem gadus, un Krievijas valdība pieļauj, ka pašvaldības neko nedara un necenšas šos mežugunskrēkus dzēst, ja vien viņi neierauga, ka tas varbūt izrādīsies daudz dārgāk šos ugunsgrēkus nedzēst. Vai ir runāts ar Krieviju par šiem ugunsgrēkiem Sibīrijas mežos? Mēs redzam, ka šī situācija ļoti smaga, tāpēc, ka šie meži aizņem ārkārtīgi lielas teritorijas. Paldies, Petras, tagad zaļo vārdā Urtas un kungs. Paldies, priekšādātāji! Vispirms eh, sirsnīgi sveicu ministru ārlietu komitejā. Vēlam jums visu to labāko Somijas prezidentūras laikā. Jūs eh, pieminējāt eh, vairākus jautājumu lokus - klimata diplomātija, Arktika. Uzskatu, ka šie punkti ir ļoti svarīgi. Mēs no jūsu prezidentūras gaidām ļoti daudz un vēlam jums visu to labāko. Pirmais jautājums būs tieši par klimatu. Es zinu, ka šī ir viena no jūsu prioritātēm, un es gribētu dzirdēt no jums mazliet vairāk. Kā tieši jūs esat nolēmuši attīstīt klimata diplomātiju? Kādas šeit ir jūsu perspektīvas un kādos uh, tematu lokos jūs esat ieplānojuši strādāt? Gribētu saņemt tātad detalizētāku informāciju. Uh, Otrakārt ir kāds cits steidzams jautājums, proti, Irāna. Gribēju jums jautāt par to, vai e, ir plānots e, par, e, ir plānota misijas nosūtīšana. Un tāpat arī es gribētu zināt, kāds ir jūsu personīgais viedoklis, kā tas ietekmēs GAS, GSPO, kādā veidā šī misija varētu atstāt savu ietekmi. Uh, Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kas tieši ir noticis, kādas sarunas līdz šim ir bijušas. Tāpat arī jautājums par eh, cilvēktiesībām. Es zinu, ka jūs savas karjeras laikā visu laiku esat aizstāvējis cilvēktiesības, un ir parādījusies šī ideja par eh, cilvēktiesību režīma ieviešanu, eh, līdzīgu kāds ir ieviests Kanādā, tad, tad ombuds, kas iestājas par cilvēktiesībām. Uh, Es gribētu zināt, vai jūs šo ideju mēģināsiet attīstīt prezidentūras laikā. Paldies, Ernestam. Tagad uh, ideja grupa Marijānī kungs. Paldies, priekšādātāji! Ministra kungs, vispirms, protams, daudz veiksmes Somijai prezidentūras laikā. Mēs saprotam, ka cīņa pret eh, klimata pārmaiņām ir jūsu prioritāte, un, protams, mēs jūs varam tikai atbalstīt, taču šī prioritāte nedrīkst mums likt aizmirst citas problēmas, un gribu tās šeit pieminēt. Pirmkārtām, nelegālie migranti. Somijas prezidentūra neslēp sev vēlmi veicināt kompetenci nodošanu patvērumu jomā, un tas e, sāsinātu jau tā smago situāciju. E, jūs esat izteicies par uh, Eiropas patvēruma tiesībām, vai jūs varētu to apstiprināt? Otrais punkts - aizsardzības politika. Somijas valdība, kā jūs to atgādinājat, mēģina veicināt sadarbību ar NATO, jo īpaši, ja runa par militāro kapacitāti un cīņu pret hibrīdieročiem un um, informācijas kāru. Uh, Mums ir jāiestājas par autonomām aizsardzības spējām katrā dalībvalstī. Tieši tāpēc mēs nevaram šeit paļauties tikai uz NATO. Mēs redzam, ka šādā veidā valstis varētu tikt ierautas jaunā augstajā karā. Trešais punkts - paplašināšanās. Arī šeit jūs izteicāties ļoti skaidri. Somijas prezidentūra neslēpj to, ka tā vēlas mm, panākt Rietumbalkānu um, iekļaušanu Eiropas Savienībā, jo šeit pieminējāt Albāniju un Maķedoniju. Gribētu jautāt par Turciju. Arī Turcija ir kandidāta valsts, vai jūs vēlaties uh, turpināt vai pārtraukt sarunas ar Turciju? Un tagad pēdējais jautājums. Somijas prezidentūra, šeit es citēju, ir svarīgi, lai mēs turpinātu uzlabot uh, viendabīgu un mm, skaidru politiku attiecībā uz Krieviju. Šeit ir runa arī par sankcijām. Uh, Eh, ja mēs vēlamies mainīt eh, savu eh, pozīciju attiecībā uz Krieviju, tad tas liek mums uztraukties. Un šeit es gribu jautāt, vai jūs piekrītat Makrona kunga nostājai attiecībā uz Krieviju. Paldies! Tagad EKR grupa. Raisenkungs. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank ook aan de heer Havisto, voorzitter. Paldies, priekšādātāji. Paldies eh, Haivisto kungām par ļoti skaidro prezentāciju. Es eh, vēlētos arī pieminoties tiem, kas vēlēja viņam veiksmi prezidentūras laikā. Attiecībā uz jūsu programmu es redzu, ka jūs pievēršat lielu uzmanību transatlantiskajai sadarbībai. Uzskatu, ka tas ir ļoti atbilstoši, jo galu galā drošības jautājumi ir mums ļoti svarīgi. Jūsu programmā arī izlasīju, ka vēlties redzēt lielāku vienotību ārlietu politikā. Cita starpā. Tātad jūs vēlaties izmantot kvalificētā vairākuma balsošanu, vēlaties paplašināt šī balsojuma izmantošanu. Domāju, ka šajā punktā mūsu jautājumi atšķiras. Uh, Ja jūs mēģināt šādā veidā panākt vienotību, tad jūs šeit panāksiet tikai tādu piespiedu, obligātu vienotību, iespējams tā būs vienotība lielāko valstu starpā, kas mēģinās noteikt darba kārtību. Šāda veida attīstību mēs nevēlamies piedzīvot. Jūs pieminējāt arī vairākas citas ārlietu jomas, un arī šeit jūs vēlties izmantot Mm, kvalificētā vairākuma balsošanu. Par eh, citiem punktiem varbūt jūs varētu kaut ko pateikt arī par tuvajiem austrumiem, jo īpaši mani interesē prezidentūras nostāja Izraels jautājumā. Vai jūs piekrītat, ka Eiropas Savienībai vajadzētu stāvēt plecu pie pleca ar tādu valsti kā Izrēla, kurai uzbrauc, uzbrūk eh, Hamas, Hezbollah un citi? Uh, Gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu situācija, kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā. Un tagad pēdējais punkts. Jūs, protams, pamatoti aicināt aizstāvēt cilvēktiesības. Un viens no svarīgākajiem cilvēktiesību punktiem ir reliģiskā brīvība. 73 pasaules valstīs kristieši tiek uh, ļoti vajāti. Es saprotu, ka jūs pievēršat uzmanību šiem jautājumiem, bet gribu jums jautāt, vai jūs kā prezidentūra esat gatavi cīnīties un noteikt, ka tā būs viena no jūsu prezidentūras prioritātēm. Lielas paldies! Un tagad eh, GNKL grupas vārdā Vēberes kundze. Paldies, eh, priekšsādātāji, liels paldies arī ministra kungam, liels prieks, ka esat eh, ieradies uz šo komiteju, un es Priecājos par to, ka jūs runājāt par klimata jautājumiem, par ārtikas politiku. Mēs eh, piekrītam arī, ka mums ir vajadzīgs skaidrs strateģisks plāns attiecībā uz Āfrikas kontinentu. Mums, protams, vajadzētu diskutēt par to, kā tam vajadzētu izskatīties. Tāpat arī mēs gribētu dzirdēt vairāk par transatlantiskajiem līgumiem. Vai jūs uzskatāt, ka pašreizējā politiskā situācija, attiecības ar ASV ļauj mums virzīt uz priekšu šos jautājumus. Mēs redzam, ka viedokļi ļoti atšķirīgi, un tā skaitā no ASV puses tiek um, izvērsta tāda politika, kas nodara kaitējumu Eiropas Savienībai. Tāpat tiek atbilstīts, piemēram, no deal Brexita jomā. Uh, Vai tiešām jūs uzskatāt, ka ir pareizais brīdis eh, veidot eh, šādus transatlantiskus līgumus? Mēs redzējām, ka augustā Makronkungs izteicās 27 vēstnieku priekšā un runāja par to, ka ir strateģiski nepareizi distancēties no Krievijas. Kāds ir jūsu viedoklis eh, šajā jautājumā? Ko jūs domājat attiecībā uz Krieviju? Tāpat arī es gribētu jautāt par sešām NATO militārajām bāzēm Polijā. Par to tika nesen izziņots. Gribētu arī zināt, kādas izmaiņas ir paredzētas ārlietu politikā. Mums būs jauns ārlietu pārstāvis, vai mēs varētu piedzīvot kaut kādas pārmaiņas attiecībā uz Krieviju un Ķīnu. Paldies! Un tagad pēdējās jautājuma kārtas beigās dodu vārdu Džonjosī kungam. Liels paldies, priekšādātāji! Arī es vēlos novēlēt eh, veiksmīgu Somijas prezidentūru un gribētu atsaukties uz eh, prezidentūras programmu, kur tiek runāts par kopējām vērtībām un tiesiskumu. Ja runa par vērtībām, es esmu konservatīvs deputāts un mani satrauc tas, ka a, kristiešu vērtības un kristietības saknes netiek pietiekami atzītas. Vēl uztraucošāk ir tas, ka tad, kad mēs runājam par tiesiskumu un vērtībām, mēs neuzsveram nopietni tās vērtības, ko esam nodefinējuši par mūsu kopējām vērtībām. Kā jau jūs iespējams zināsiet, pašlaik ir milzīgas problēmas attiecībā uz tiesiskumu, jo īpaši dažās dalībvalstīs. Kā mēs varam sagaidīt, ka, ja ir runa par paplašināšanos, kā mēs varam mm, ticēt, ka šīs jaunās dalībvalstis ieviesīs šīs galvenās vērtības, ja pat vecajās dalībvalstīs šīs vērtības netiek cienītas. Ko jūs, kā Somijas prezidentūra, varētu iesākt, lai nodrošinātu, ka visi dalībnieki respektē šīs kopējās vērtības? Kā mēs varētu cīnīties pret korupciju? Un tāpat arī, ja tiek izvērstas sankcijas, kā panākt to, lai šīs sankcijas nekaitētu iedzīvotājiem, bet tiešām būtu vērstas uz valstu valdībām. Uh, Nākamais - sociālā iekļautība, kas arī ir Somijas prezidentūras prioritāte. Pēdējo pāris gadu laikā es redzu, ka politiskā un ekonomiskā šķelšanās Eiropas Savienībā ir arvien izteiktāka, un kopējā tirgus priekšrocības visas dalībvalstis nebauda vienmērīgi. Mēs redzam, ka algas ir ļoti atšķirīgas, tāpat arī notiek smadzeņu noplūde no perifērijas uz uh, lielākajām valstīm notiek arī masveida migrācija. Un gribu jautāt, vai šeit varētu ieviest jaunu kohēzijas politiku, varbūt ir vajadzīgs eh, kohēzijas un integrācijas komisārs, kādi instrumenti mums ir pieejami, lai mēs varētu nodrošināt eh, lielāku sociālo un ekonomisko integrāciju kopienā. Kādi ir šie pasākumi un instrumenti un kā jūs esat ieplānojuši rīkoties? Paldies! Paldies, ministrs. Šis bija pirmais jautājums. Šī pirmā jautājuma kārta, jūs varat izvēlēties, kādā kārtā tos atbildēsiet. Ir vēl ļoti daudz kolēģi, kas vēlas jums uzdot jautājumus, daži no Somijas un pat no jūsu zaļās partijas. Tātad, lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, centīšos izteikties īsi, tādēļ jau atvainošos tagad, jā, pilnībā. Uh, pilnvērtīgi nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies, Galerkungs, par jūsu lielisko somu valodu. Jūs pieminējāt Hongkongs jautājumu. Es zinu, ka rītdien notiks eh, debates, būs eh, Beižingas, Hongkongas, eh, ASV pārstāvji. Un, protams, ka bažas šajā sakarībā pastāv arī par esošajiem nolīgumiem, kuri ir pilnībā jāatbalsta visiem iesaistītajiem. Un katrā gadījumā šis jautājums būs mūsu darba kārtībā šī uh, semestra laikā, taču sagaidīsim rītdienas sanāksmes eh, secinājumus. Tad nākamais jautājums. Daudz kolēģi uzdeva jautājums par Somijas nostāju, vai šeit ir kaut kas mainījies. Un saistībā ar konfliktu Ukrainā. Man bija iespēja viesties Toronto, kur prezidents Zelenska pirmo reizi uzstājās starptautiskās sabiedrības priekšā. Un, ja es uzmanīgi klausoties Ukrainas prezidentu, es dzirdēju, ka viņš runāja par austrumu Ukrainas iekļaušanu, integrāciju valstī, par ekonomisko pakotni šam reģionam, par humanitāro pakotni, un pēc tā visa mēs esam pieredzējuši ne tikai uh, parlamenta vēlēšanas eh, eh, Ukrainā, bet arī Radā, kur eh, viņam ir pilnīgs atbalsts. Un ir, protams, būtiskākais, lai intensivētos dialogs ar Maskavu un Kijevu, to mēs atbalstītu. Mums ir arī Minskas vienošanās, kur esam skaidri noteikuši kādām pozitīvām tendencēm būtu jāparādās. Un viens no tiem ir arī, protams, militāro spēku atsaukšana. Un, kad būs izpildīti šie nosacījumi, tad, eh, manuprāt, notiks arī pozitīva attīstība un arī pozitīva rezultāts saistībā ar uh, Krieviju. Taču, diemžēl, par Krīmu mēs nevaram novērot šādas pozitīvas soļus uz priekšu, kādi mums ir novērojams saistībā ar Austrumu Ukrainu. Taču es saskatu, ka šeit būtu vēl iespējas, kā izkļūt no šīs dilemmas, un es domāju, ka mums ir jāatbalsta ministru vienošanās, taču ir ārkārtīgi nozīmīgi tiešām atrast, uh, īstenot dialogu starp Ukrainu un Krieviju par šo jautājumu citā valstī. Picula kungs jautāja, vai Somija vēlas izmantot savu starpnieku lomu, lai atbalstītu miera uh, procedūras, un mēs arī saskatām, ka šeit varam daudz aktīvāk iesaistīties, kā Eiropas Savienība. Tik uzdots jautājums par kvalificēto vairākumu. Tāpat kā daudz citi kolēģi to uzdeva. Protams, mēs jā, atbalstam šo kvalificētā vairākuma aspektu attiecībā uz ārpolitikas jautājumiem, jo ir bijuši pārāk daudz mirkļi, kad Eiropas Savienība ir vienkārši noklusējusi, jo nevarējusi vienoties par ļoti nozīmīgiem starptautiskiem jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem. Mēs vienkārši sēžam maliņā, jo nespējam savā starpā vienoties. Un mūsu vēstnieki parasti mums uh, arī saka, ka ir jāatrisina uh, šī problēma pašā galvgalī. Un, kad tas tiks izdarīts, tad mēs varēsim attiecīgi rīkoties, tādēļ Somija atbalsta šo kvalificēto vairākumu gan uh, cilvēktiesību, gan citos jautājumos. Par daudzgadu finanšu schēmu es neiedziļināšos detaļās, jo zinu, ka šobrīd sarunas vēl notiek. Un, kā jau minēju, mēs atbalstījām šo kopīgo portfolio attiecībā uz visiem ārpolitikas jautājumiem jaunās finanšu struktūras ietvaros. Uh, Rietumu Balkānu paplašināšanās perspektīva arī tika pieminēta, un es jūtu, ka parlaments vismaz šajā komitejā pauž tādu pozitīvu attieksmi attiecībā uz Rietumu Balkānu paplašināšanos. Taču, manuprāt, viens no jautājumiem, kas tika uzdots, ir tas, kā mēs varam eh, ļoti nopietnā veidā nodot mūsu vēstījumu kandidātu valstīm, ja paši neievērojam mūsu noteiktās vērtības. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, un tādēļ mums ir ārkārtīgi nopietni jāievēro šīs kopīgās vērtības, tiesības pašā Eiropas Savienībā, jo ir ārkārtīgi grūti pieprasīt to kādam citam, ja paši to neievērojam. Ostrevičus kungs uzdeva jautājumu par uh, meža ugunsgrēkiem Krievijā. Tātad šādi uh, Eh, ugunsgrēki notiek ne tikai eh, Brazīlijā, Peru, bet arī Angolā, citur Āfrikā un arī, protams, Krievijā. Un mūsu divpusējā sanāksmju laikā mēs esam vairāk ar pieminējuši šo jautājumu ar Krievijas pārstāvjiem, un šis jautājums ir saistīts ne tikai ar vidas jautājumu, bet par atkritumiem, par bīstamiem atkritumiem. Un mēs esam arī runājuši par tā dēvēto melno ogļu uh, problēma Arktikā, kur uh, šīs ogles, šie pelni ir pārklāji uh, sniegu, ledu, mm, kausē to visu. Un tie ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi. Mēs par tiem runājam. Jūs uh, jautājat arī par klimata diplomātijas aspektiem. Mums izdevās ar Guķeras kungu tikties ANO pirms pāris dienām, un mēs ar nepacietību gaidām septembra ANO klimata semitu un aicinām tiešām ikvienu aktīvi, reāli piedalīties šajā sumitā. No mūsu puses būs augsta līmeņa pārstāvi un cerams, ka arī no citām valstīm būs augsta līmeņa pārstāvi. Un vienlaikus mēs arī atbalstam 2050. gada mērķus Eiropas Savienībā. Zinām, ka dažas valstis vēl ir tādas atturīgas, un mēs cenšamies mūsu prezidentūras laikā, centīsimies pārliecināt šīs valstis, uh, atrast instrumentus, lai varētu atbalstīt šos mērķus. Piemēram, Somijā. Kā Somijas pārstāvs es uh, viesojos Polijā, Katovicē, kas ir uh, ļoti veiksmīgi spēruši, spērus soli, lai izkļūtu no uh, Uh, ogļu ieguvus rūpniecības un um, meklētu jaunus ceļus un gūtu atbalstu. Tik uzdots jautājums arī par Irānu, Gimniku, Armozu šaurumu, un Somijā mums bija iespēja tikties ar ārlietu ministru Zarifa kungu, kurš viesojās Somijā un Ziemeļvalstīs, pirms devās uz Biaricu. Un, protams, ka šīs diskusijas bija ļoti interesants, jo principā Irāna iebilda pret uh, militārām operācijām Harmuz uh, šaurumā, taču mēs apgalvojam, nu, ja pastāv, ja nebūtu šādas uh, apdraudējuma drošībai, tad jau nebūs vajadzīga šī militārā iejaukšanās, un ja jūs varat garantēt to, ka netiek aizturēti kuģi vai arī šie nezināmie uzbrukumi komerciāliem kuģiem, ja būtu iespējams noskaidrot vainīgos šajos uh, uzbrukumos, un ja ik viens varētu garantēt, ka šādu slepenu uzbrukumu vairāk nebūtu, tad mēs militāri neiejauktos. Taču es domāju, ka mums ir jārunā skaidra valoda, ir jāatbalsta jūras, eh, brīvības jūras, jūrnieku tiesības, un vienlaikus jācenšas atrast risinājumi, lai uh, Irāna ievērotu kodolnolīgumu, lai nespēlētos ar šo ideju, ka varētu bagātināt urānu un tā tālāk un tā joprojām. Irānai nevajadzētu vainot Eiropu. Mēs esam izpildījuši mūsu uh, saistību daļu, un es domāju, ka mums vajadzētu šo veiksmas stāstu turpināt. Marijānī kungs. Uh, uzdeva jautājumu par bēgļiem, patvērumu meklētāju sistēmu Eiropā. Nu, vēlos šeit iekļaut vēl vienu komponentu, negribu pieminēt uh, vidusjūru, taču viesojoties konferencē Peru, es biju šokēts par to, ka veneciāli un bēgļi, veneciālieši bēgļi varētu būt otrie uh, lielākā grupa, kas ierodas Eiropā. Un Peru patiesībā jau eh, miljonu venecuēliešu bēgļu ir ienākuši. Visu laiku mēs runājam par Sīrijas bēgļiem, taču nepieminam šo, šīs milzīgās bēgļus plūsmas un eh, ir jārunā arī par šajās valstīs notiekošiem cilvēktiesību pārkāpumiem un katastrofām. Nākamais jautājums par Turciju. To nepieminēju, jo mums ir uh, notikusi tāda attīstība, kas rada vilšanos saistībā ar Turciju un Eiropas Savienību. Mēs Somijā vēl joprojām uzskatām, ka ir jāuztur dialogs. Pats esmu ticies ar Turcijas ārlietu ministru, mums bija ļoti labas uh, diskusijas un uh, ir vēl iespēja sadarboties, bet tiešām ir ļoti žēl, ka Turcija šādi atkāpjas no mūsu Eiropas Savienības vērtībām. Par eh, kvalificēto vairākumu es jau runāju. Un, un varbūt noslēgumā par pēdējo komentāru par konkrētu spēju un sociālo iekļaušanu. Šo jautājumu uzdeva Jongošī kungs. Šeit tiešām runa ir par nodarbinātību, masu migrācija Eiropas Savienības ietvaros, kur cilvēki meklē labākas vietas, kur dzīvot, labākus apstākļus. Tas viss ir saistīts arī ar pareizajiem vidas jautājumiem. Dažreiz mums ir jāpaceļ nodokļi degvielai, jānodrošina attiecīga kompensācija visskartākajiem iedzīvotājiem, nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, un jānodrošina tas, lai mūsu vidas rīcība politikas būtu arī ilgspējīgas. Varbūt, ka mums vēl nav visas atbildes attiecībā sociālo iekļaušanu, taču, manuprāt, ir labi, ka mēs atzīstam, ka mums ir jāturpina veicināt kopību šajā kontinentā un jānodrošina dažādiem apstākļiem attiecīgas atbildes. Paldies, paldies, esat gatavi otram jautājumu kārtai. Jā, labi, ir tik daudz kolēģi pietiekušies runāt, centīšos katram piešķirt divas minūtes, un tad varēs pēc iespējas vairāk izteikties. Nākamais Kubiljus kungs no ETP. Paldies, eh, ministrs kungs, paldies par paveikto. Man ir divi jautājumi, kur ir līdzīgi jau uzdotajiem, taču centīšos šeit eh, pieminēt kādus papildu aspektus. Jūs ļoti skaidri pastāstījāt, kādai paplašināšanās eh, rietumu balkānu virzienā ir ļoti nozīmīgi, jo ja mēs nerīkosimies aktīvi, tad citi to darīs. Tas ir ārkārtīgi skaidri redzams. Mēs no savas pieredzes esam piedzīvojuši, kā esam kļuvuši Eiropas Savienības eh, dalībnieki, pateicoties Ziemeļu valstīm, arī Somijai un tā tālāk. Jūs pieminējat arī situāciju Ukrainā, to, ka piedalījāties uh, Ukrai, uh, Kanādas konferencē, tikāties ar jauno prezidentu, tagad ir arī jauna valdība, dinamika izskatās ļoti pozitīva, jauni cilvēki, kas ļoti aktīvi iestājas par integrāciju Eiropas Savienības rietumu virzienā, un man ir ļoti vienkārši jautājums šajā sakarībā. Ko Somijas prezidentūra var šeit paveikt? Kādus signālus var sniegt šai jaunajai valdībai, Ukrainas tautai, ka vēlamies sadarboties, kad runa ir par integrāciju un uh, dalību Eiropas Unībā, tas vēl ir ļoti tālu, taču kaut kāda veida signāli par sadarbību būtu ļoti nozīmīgi. Tad uh, cilvēktiesības un jūsu zināšanas par Krieviju mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi jūsu prezidenta tikšanai ar uh, Putinu. Uh, Un vienlaikus eh, tam, kas notiek Maskavā, kad eh, vienkārši maskaviešiem, Krievijas tautai liedz pamatiesības piedalīties pašpārvaldes vēlēšanās. Un tad es gribu uzdot jums jautājumu, ko jūs, Somijas prezidentūra, varat izdarīt vairāk, lai atbalstītu šos cilvēkus, kas pieprasa šīs vienkāršās pamat cilvēku tiesības? Paldies, eh, Kabiljos kungam! Un tagad došu jūsu agrākajam kolēģim eh, vārdu Miksa kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji, Mirs kungs, varu turpināt Picols kungu teikto par multilaterālismu. Mēs tagad saskaramies ar starptautiskā daudzpusējās sistēmas sabrukumu, kur galvenais eh, mērķis vienmēr ir tirzniecība, taču uh, Tas skar arī konfliktu prevenciju, atrisināšanu, klimata jautājumu risināšanu. Un Eiropas Savienībai spēlē nozīmīgu lomu, lai aizstāvētu, uzturētu starptautiskās tiesības daudzpusējo sistēmu, taču šeit ir nepieciešams ļoti spēcīgas vienotas kohēzijas balstītas vēstījumi no Eiropas Savienība, Un ir eh, ļoti interesanti palūkoties, kā Eiropas Savienības eh, dalībnieki piedalās starptautiskajos fórumos, ANO, to starp eh, runā, strādājot pie dažādiem jautājumiem par migrāciju, par tuviem austrumiem un tā tālāk, un kur katrs balso pēc saviem ieskatiem, un ka daudzas ANO rezolūcijas ir tikušas bloķētas, jo daudzām valstīm ir kaut kādas divpusējie konflikti. Uh, Un vai šeit kvalificētā vairākuma risinājums nodrošinātu simtprocentīgu risinājumu šai situācijai? Vai jūs saskatāt, ka Eiropas Sanība varētu kaut ko paveikt jūsu prezidentūras laikā, lai starptautiskajā fórumā būtu daudz vienotāk runātu tiešām ar vienu balsi? Paldies, Sven. No zaļajiem tagad Fankramonu kundze. Paldies, ministrs kungs. Gribu piebalsot kungu Piljus kungu teiktiem attiecībā uz Ukrainu un Krieviju. Manuprāt, ir novērojam ļoti pozitīvu attīstību līdz šim Ukrainā un tiešām gribētu dzirdēt, vai ir kādas jaunas iniciatīvas ne tikai pilsoniskai sabiedrībai, bet citām grupām Ukrainā paredzētas, kuras atbalstīta Eiropas Savienība, Somija, lai atbalstītu šādu, vē, šādu jaunās valdības reformu paketi. Jūs pieminējāt Minskas vienošanos, tāpat arī šo iespējamo jauno dialogu starp Ukrainu un Krieviju. Taču, ja jūs daudz ciešāk palūkojaties šo situāciju, dialogs neeksistē, nav nekāda kompromisa, vienkārši nekā nav. Jūs pieminējāt Zelenska zvanu Putina kungam, un jūs zinat ļoti skaidri, kāds bija Putina atbilde. No Krievijas puses nebija nekādu piedāvājumu. Tika pieminēta arī vietējā situācija Ukrainā, ir ļoti liels spiediens no Krievijas valdības puses, Kremļa režīma puses, un es gribētu daudz vairāk uzzināt par uh, mūsu iespējām, kā varam aizstāvēt Eiropas Savienību attiecībā uz Krievijas īstenoto hibrīdu karu pret Eiropas Savienību, pret iejaukšanos vēlēšanās. Jūs nākat no Baltijas jūras, jūs zinat šos provokatīvos manevrus Baltijas jūrā, kurus īsteno Krievija, esat piedzīvojuši vēl citus gadījumus, kad notiek dažādas provokācijas no Krievijas puses. Un, manuprāt, šeit ir runa par kaut ko vairāk nekā tikai par turpmāko soli dialogā ar Krieviju. Nē, ir nepieciešami citi instrumenti. Tāpat arī situācija Sīrijā man ļoti liels bažas redzes. Manuprāt, mēs vienkārši aizveram acis attiecībā uz Sīriju, jo mēs uh, redzam, ka esam tādā kā slazdā, esam bezspēcīgi, bet es ceru, ka mēs varētu sākt vismaz kaut kādu iniciatīvu, lai varētu kaut kādā veidā atbalstīt uh, Sīrijas civiliedzīvotājus, Sīrijas opozīciju. Varbūt jums ir kaut kādas idejas šajā kontekstā, kuras jūs varētu mums piedāvāt. Paldies, kolēģis kundze. Nākamais runātājs atkal ETP, Kalniec kundze lūdzu. Thank you. Uh, paldies. Uh... Sveicu jūs šeit, ministra kungs. Mēs ar prieku gaidām Somijas prezidentūru un ir jautājumi, kurus jūs neminējāt, bet kas, manuprāt, ir svarīgi Eiropai un arī Somijai un visām valstīm, kas ir pie Baltijas jūras. Un es runāju par austrumu partnerību, ko jūs neminējāt. Uh, Ukraina ir daļa no tās, bet tur arī ir citas valstis, piemēram, Moldova, Gruzija, un tās arī e, īsteno reformas, ir uz reformu ceļa, lai īstenotu e, pārmaiņas savā situācijā, savā valstī. Man bija liels prieks, ka uh, Gimnieka eh, sanāksmē jums bija eh, diskusija par eh, hibrīdu draudiem un bija zināma vienotība ministru starpā. Varbūt jūs varētu par to vairāk pastāstīt. Un tagad viens no uh, visstrīdīgākajiem jautājumiem valstu starpā Eiropas Savienībā, bet kas ir arī viens no svarīgākajiem Baltijas jūras valstīm. Kā tad ar uh, Nord Stream 2 cauruļvadu. Un visbeidzot par Rietumu Balkāniem. Man ir milzīgs prieks, ka jūs minējāt uh, nepieciešamību uzsākt sarunas ar divām no šīm valstīm. Es uh, biju 2003. gadā Tesalonikos, kad mēs uh, viņiem solījām to Un tagad pāris vārdi par uh, vērtībām, par Ķīnu un par Krieviju. Tās divas ir uh, ļoti svarīgas valstis, un abās no šīm valstīm ir uh, pilsoniski nemieri. Kāda veida vēstījumu, kādu signālu jūs, kā prezidentūras pārstāvis, raidīsiet Ķīnai attiecībā uz Hongkongu un Krievijai? par uh, viņu uh, pilsoņu pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Paldies! Paldies, Sandra! Un nākamais no sociāldemokrātu grupas uh, Čumačeviča kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī interesi uzklausīju jūs teikto par Arktiku. Jūs minējāt komunikācijas un drošību, bet arī uh, Eh, citi svarīgi jautājumi, piemēram, dabas resursi. Kā jūs komentētu ideju um, šīs eh, iegulas skatīt eh, līdzīgi kā starptautisko ūdeņu iegulas, proti, ka tas ir starptautiskās sabiedrības īpašums? Un šis ir pēdējais brīdis, kad kaut ko var darīt, jo pretējā gadījumā maza valstu grupiņa sadalīts šos resursus savā starpā. Paldies! Paldies, premjerministra kungs. Saka priekšsēdētājs un nākamais runātājs Haidi Hautal, nu viņu jūs noteikti pazīstat. Lielas paldies, priekšsēdētāji, sveicu jūs šajā komitejā. Es domāju, ka um, bija tas pamanāms, ka um, jūs uh, gimnieku sanāksmē devāt uh, arī uh, vietu uh, cilvēktiesību aizstāvēm. Mēs esam domājuši par to, kā uh, palīdzēt šiem uh, cilvēkiem, kuriem uz kādu laiku ir jāatstāj savu valsts. Mēs šeit nerunājam par patvērumu vai par bēgļiem. Varbūt, ka varētu būt tāds stiprināts mehānisms, kā pārmitināt uz īsu laiku cilvēktiesību aizstāvjus, ka viņi varētu uzturēties Eiropas Savienības dalību valstīs. Un otrkārt, uh, gribētu paust uh, savu gandarījumu par jūsu paziņojumu par tirdzniecību. Jūs teicāt, ka tirdzniecības politika ir daļa no ārlietu politikas, un es domāju, ka visi pēc šīs vasaras, pēc tā, ko redzējām Dienvidamerikā, esam uh, par to pārliecinājušies, bet arī visur citur tā tas ir. Tiešām šeit uh, noskaņojums ir mainījies. Tātad, ko konkrēti runājot varētu, jūsuprāt, darīt? Uh, lai uh, eh, tirniecību saskaņot ar mūsu uh, saistībām attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Paldies, Haidī Hautala! Un no sociāldemokrātiem Santos kundze, lūdzu. Mr. President. Uh... Priekšsēdētāji, es gribētu apsveikt ministru kungu par to, ko viņš teica, un paldies jums, ministra kungs, par to, ko teicāt. Es eh, pāriešu uz portugāļu valodu. Man liekas, jums vajadzēs austiņu. Senhor ministro, ouviu atentamente. Um, uh... Ministra kungs, jūs runājāt par uh, Somijas prezidentūras prioritātēm. Daudz ko no tā es varu pilnībā atbalstīt. Man ir prieks arī par to, kā jums izdevās šeit pieminēt uh, vairākus jautājumus, jo īpaši problēmas uh, ieņem tādu skaidru pozīciju zināmos jautājumos Eiropas Savienībā attiecībā uz ārlietām. Un šur un tur varbūt mēs esam arī um, jau kaut ko nokavējuši ārlietu politikā, jo mēs vienkārši nespējam pietiekami ātri reaģēt. Tātad šī te iespēja kaut ko panākt, panākt klaucēto vairākumu ir palaista garām, lai varētu pietiekam ātri reaģēt ārpolitikā. Vīdes jautājumi, cilvēktiesības, tos es gribētu uzsvērt. Jūs pieminējāt Amazonas mežus. Uh, Bet eh, te nav runa tikai par mežu ugunsgrēkiem, ir runa arī par cilvēktiesību jautājumiem, par tiesiskumu jautājumiem, par eh, pamatiedzīvotāju tiesībām, kuras ir jāievēro, viņiem ir tiesības izmantot zemi, ir tiesības eh, uz dzīvību, uz dzīvi šiem te pamatiedzīvotājiem, jo daudz no šiem cilvēkiem Amazonas mežos tiek nogalināti, uh, jo daudzi um, vides aktīvisti uh, ir bijuši aktīvi, bet arī viņi saskars ar represijām un uh, dzirdam, ka aizvien vairāk aktīvistu tiek nogalināti dažādos reģionos, arī Brazīlijā. Jūs jau teicāt, ka tirzniecība ir svarīga ārpolitikā, un līdz ar to man ir jautājums, ministra kungs, kā Šeit eh, Merkosūra sarunas eh, var turpināt, bet vienlaikus arī eh, pievērsties cilvēktiesību jautājumiem Brazīlijā, kur ir tik krasa vēršanās pret cilvēktiesību aktīvistiem. Tagad mums vēl ir četri runātāji - Rēnas kungs, Kester kungs un vēl divi runātāji. Un tad tagad Strīkas kundze, lūdzu. Lās paldies! ministra kungs, arī par jūsu pārskatu. Somijas prezidentūra vēlas veidot uh, partnerattiecības ar Āfriku uz vienlīdzīgiem pamatiem, balstoties uz kopīgām interesēm, un to mēs to pilnībā atbalstām, bet mēs redzam, ka uh, Eiropas Savienība aizvien vairāk tomēr prioritizē uh, savas migrācijas intereses attiecībās ar Āfrikas valstīm, un arī citas eh, politikas jomas eh, tiek izmantotas, lai eh, radītu pozitīvus un negatīvus stimulus šajā sadarbībā. Kā jūsuprāt tas ietekmē šo partnerattiecību līdztiesīgumu? Un runājot par sadarbību migrācijas jomā, kā tad ir ar pamattiesībām bēgļiem, kas ir iestrēguši tranzītu valstīs šīs sadarbības dēļ, uh, un nevar saņemt um, aizsardzību, nevar pat uh, iesniegt pieteikumu patvērumu procedūras ietvaros. Kā ministra kungs izmantos savus turpmākos uh, um, sešus mēnešus, lai veicinātu uh, cilvēktiesību un līdztiesības ievērošanu? Varbūt, ka vajadzētu novērtēt uh, Eh, mūsu migrācijas sadarbības ietekmi uz cilvēktiesībām. Varbūt vajadzētu labāk novērot šīs sadarbības ietekmi uz pamatiesībām un cilvēktiesībām. Paldies! Liels paldies! Un tagad Arēnas kundze. Paldies! Gribētu pieminēt divus jautājumus. Pirmais, par ko jūs runājāt, un otrais, par ko jūs nerunājāt. Tad, kad mēs runājam par ārlietām, tā ir ļoti plaša joma, un tāpēc nevar visu pieminēt droši vien. Uh, Runājot par Eiropas Savienības un Āfrikas attiecībām, es jums pilnībā piekrītu, ka jāīsteno politika raugoties vienam otram acīs, tātad vienā acu augstumā. Un tomēr, ja mēs paraudāmies uz cilvēku attīstības indeksu 24 uh, valstu uh, rindā, kuras ir pēdējās uh, attīstības jomā, tās ir uh, Āfrikas valsts, viss, kas ir pēdējās, un 50 uh, pēdējās uh, arī ir eh, Āfrikas valsts un eh, tātad eh, attīstību, um, tātad attiecības veidot vienā līmenī ir sarežģīti. Uh, Pieši vien tiek runāts par migrāciju, drošību un pie resursiem, vai Somijas eh, prezidentūra blakus šiem svarīgiem izaicinājumiem ir gatava uzlikt arī uh, eh, uzņēmuma atbildības jautājumu. Kā mēs varam uzlikt atbildību uzņēmumiem, kad ir runa par pie resursiem, kā mēs varam uzsvērt cilvēktiesības un runāt par drošību, kā runāt par migrāciju, mēs varam strādāt pie uh, cilvēku mobilitātes, kas šobrīd ir Āfrikā Tie ir tie trīs punkti. Un tagad uh, e, tuvjā austrum, par to jūs nerunājāt. Izraels un Palestīnas jautājums. Kāda ir Eiropas pozīcija attiecībā uz šīm attiecībām? Tās ir milzīgās grūtībās. Vienmēr Eiropas Savienība ir aizstāvējusi divu valstu risinājumu. Uh, Un tas tagad saskars ar problemātisku skatījumu gan Izraēlas valdība, gan Trumpa valdība. To a, tagad um, apdraud un kā Eiropas Savienība rīkosies, lai atbalstītu šo te divu valstu risinājumu. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, Satūrī kungs atvainojos. Jā, paldies! Paldies, ministra kungs! Vispirms paldies par jūsu uzrunu. Uh, apsveicu jūs ar eh, Somijas prezidentūras sākumu un līdzīgi, kā citi zaļie jau teica, mēs atbalstām jūsu klimata diplomātijas mērķus. Es no savas puses gribēju jums uzdot eh, jautājumu par Lībiju. Tur ir runa par bēgļiem un uh, um, patvērumu prasītājiem, kuru situācija ir nedroša un kuri tiek turēti uh, nepieņemos apstākļos, un uh, tagad uzlikt uh, Lībijai um, bēgļu um, uzņemšanu, tādējādi Eiropas Savienība arī pārkāp savas saistības. Kad uh, Tātad Eiropas Savienības prezidentūru īstenojot Somiju eh, īstenos šīs tiesības. Tātad kāda ir jūsu pieeja, kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz Lībijas situāciju? Paldies! Merci! Paldies! Un visbeidzot, Kester kungs, lūdzu. Jā, paldies, ārlietu ministra kungs, par jūsu teikto. Es gribētu atsaukties uz to, ko tikko kolēģis teica. Uh, Cilvēktiesību nozīme ārpolitikā, to jūs īpaši uzsvērāt. Ja mēs raugāmies uz situāciju Lībijā, par to jau nevar vairs runāt. Cilvēktiesības eh, tur eh, Lībijas tā sauktā valdība eh, uztur tādas nometnes, kur cilvēki tiek pat spīdzināti, un tā kā Eiropas Savienība Lībiju izmanto, uh, lai cilvēkus, kas uh, bēg no politiskas vajāšanas, no kariem, uh, lai tos cilvēkus atturētu no ierašanās Eiropā un viņu cilvēktiesības uz patvērumu netiek ievērots, lai to darītu, mums ir principiāli jāmaina mūsu attieksme pret Lībiju. Otrkārt, rietumu attieksme pret Krieviju. Pēdējos gados šīs attiecības ir visu laiku pasliktinājušās, jo ASV um, vienpusēji uh, atteicās no INF eh, līguma un tāpēc varbūt pat draud konvenciālā un ātomu bruņošanās sacensība un Eiropas Savienībai diez vai vajadzētu ies, eh, iesaistīties šādā sacensībā, drīzāk pretoties pret to. Paldies! Labi, kolēģi, es domāju, ka tas arī bija viss no jūsu puses. Eh, nezinu, cik jums ir laika, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, bet vārds jums. Paldies priekšsādātāji un darīšu, ko varēšu. Sākšu ar Izraēlu un tuviem austrumiem, jo netīšām tam pārlēcu savā runā, un tagad atkal šis eh, jautājums tika uzdots. Pirmkārt, manuprāt, mums ir jāsaka ļoti skaidri, ka Izrēlai ir tiesības pastāvēt. Tas, piemēram, bija jautājums, eh, par kuru runā arī Rānas ārlietu. Uh, Tas mums ir viens no pamatjautājumiem, ka Izraela netrīkst tikt apdraudēta, tai ir tiesības pastāvēt. Tajā pašā laikā mēs nosodām nelegālo apmetņu būvēšanu un būv apmetņu paplašināšanu teritorijās, kuram būtu jābūt daļai no divu valstu risinājuma, par kur mēs vienojāmies. Uh, Un tādai vajadzētu būt arī Eiropas Savienības pozīcijai. Eh, līdz šim esam gaidījuši ASV iniciatīvu miera procesā, to nesam sagaidījuši. Un, protams, pienāk brīdis, kad vairs nevaram gaidīt, ka kāds cits uh, kaut ko sāks darīt. Bet, kā mēs zinām, tad uh, tur ir uh, saikne arī ar Irānas plāniem, jo īpaši kodoljomā. jomā un tā tālāk. Um, un atrisinot uh, Irāns jautājumu, cerams, uh, panāksim drošību, lielāku drošību visos tuvjos austrumos. Un uh, arī uh, reliģijas kristīgās vērtības to nepieminēja, bet, manuprāt, tas ir pašsaprotam, ka runājot par cilvēktiesībām, mēs runājam arī par ticības brīvību un kristīgā ticība, tas ir pašsaprotam, acīm redzami, ka mēs par to iestājamies un iestājāmies par cilvēku tiesībām paust savu nostāju, savu viedokli un arī savu reliģisko pārliecību. Kubelijus kungs uzdeva jautājumu um, vēl konkrētāk par Ukrainas situāciju un ko Somijas prezidentūra tur var darīt, ko mēs šobrīd varam darīt. Mēs varam atbalstīt tagadējo valdību Ukrainā, jauno prezidentu, jauno parlamentu. Mēs esam viņu lielākais tirsniecības partners šobrīd. Um, un um, var teikt, ka Kijevā var redzēt vairāk um, Eiropas karogu nekā Briselē. Tātad redzam, ka viņu nostāja ir skaidra, un tā patiesībā ir mana atbilde arī uz austrumu partnerības jautājumu. Mēs varam daudz ko darīt ar uh, Ukrainu šajā kontekstā un arī ar citām valstīm, gan ekonomikas, gan politikas jautājumos. Uh, reakcija uz situāciju ar cilvēktiesībām Krievijā. Protams, ka um, um, situācijas attīstība nav uh, veiksmīga, ja nevar iesniegt kandidatūras uh, vietējās uh, domas vēlēšanām. Uh, Tagad par daudzpusīgumu tik uzdots jautājums. Pirmīt bija jautājums par transatlantiskajām attiecībām, kā varam veidot transatlantiskās attiecības situācijā, kurā otra puse īpaši negrib veidot attiecības ar Eiropas Savienību. Mums vajadzētu būt pacietīgiem. Mums ir tik daudz kopīgu interešu ar ASV. Mums vajadzētu vienkārši būt pacietīgiem. Es negribētu uh, Uh, šo jautājumu vēl svītrot no mūsu darba kārtības. Tas ir pārāk uh, svarīgs. Attiecības starp Vašingtonu un Briseli kontakti noteikti saglabāsies, un pat, ja nevaram šobrīd uh, būt viensprāts, piemēram, par klimata jautājumiem, mums šie kontakti tomēr ir jāuztur. Ja nemaldos, tad man Kretsankungs jautāja par uh, gan par Ukrainas jautājumu, gan par Sīriju. Uh, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs darītu visu, kas ir mūsu spēkos. Kā jau vienmēr tas ir bijis, tās ir tāds uh, daudzpusējs jautājums, uh, rietumspēki, Krievija, Sīrijas valdība, un uh, šobrīd mēs saskaramies uh, ar to, ka alkohols nometnē es esmu atvērts jūsu ieteikumiem, ko tad darīt ar šiem cilvēkiem, kas uh, ir nometnēs, kuru piedarīgie vai viņi paši ir atbilstījuši ISIS, uh, viņu bērnu, viņu ģimenes locekļi uh, arī varbūt tagad tiešām dzīvo nepieņemos apstākļos, bet apšā laikā uh, Mēs nevēlamies, lai šī ideoloģija tiku turmāk arī izplatīta, um, kur izplatīja ISIS visā pasaulē. Te pašā laikā dzirdam ziņas par to, ka ISIS atkal aktivizējas uh, Afganistānā, arī Āzijā, un tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā sakarā. Kalnietes kundze, jūs jautājāt par austrumu partnerību. Es ceru, ka man sniegtā atbildi jums ir apmierinoša par hibrīdu draudiem, par ko runāja ministri. Mēs runājam par dažādiem uh, draudiem. Nelegāla partija finansēšana, dezinformācija, viltus ziņas, visi šie jautājumi, uh, kas uh, nav varbūt tas modernākais kārdarbības veids, uh, Bet uh, mums vajadzētu vienkārši labāk apzināties visas šīs metodas, kas šobrīd tiek izmantotas, lai ietekmētu mūsu sabiedrības. Jūs minējāt arī Nord Stream 2 vad, cauruļvadu, jā, pilnīgi noteikti tas ietekmē arī Ukrainas situāciju un Eiropas Savienības energo drošību. Um, tas neiet caur uh, Somijas teritoriju un uh, mēs uh, nesaņemsim gāzi caur šo cauroļu, bet līdz ar to skatām to vairāk kā tādu eh, vides jautājumu, bet Eiropas enerģijas drošības kontekstā tas ir tomēr jāskata, un tā ir daļa arī no Austrum partnerības. Senesevičs kungs jautāja par Arktiku, proti vai mums eh, vajadzētu glābt šos dabas resursus, jo īpaši, ja mēs raugāmies uz fosilajiem materiāliem, naftu un gāzi, kas ir eh, jūras eh, dīvenā, mums šīs emisijas nav vajadzīgas atmosfērā, skaidru valodu runājot ja tiks izmantot šie resursi, tas mūs ievedīs vēl uh, lielākās sprukās, un uh, tā noteikti ir daļa no mūsu pieejas. Hautals kundze jautāja, ko mēs varētu darīt vairāk uh, cilvēktiesību aizstāvju labāk, kā labāk viņus aizsargāt, kādu aizsargu mehānismu uh, izmantot, un es domāju, ka tā varētu būt laba ideja uh, Eiropai šeit spērt soļus šajā virzienā. Uh, Un arī tirzniecības nolīguma, piemēram, Merkosur nolīgums, kad vien mēs runājam par uh, Brazīlijas uh, mežugunsgrēkiem, tad citi saka, varbūt mums nevajadzētu pieņemt Merkosūru vienošanos, ja tas tiek atbalstīts. Un tad tie, kas aizstāv Merkosūru, saka, jā, klīmats uh, ir uh, aktuāls un Parīs nolīgums ir, bet uh, princips uh, neimportēt gaļu no um, nesen izcirstām teritorijām arī pastāv, un tur ir tas vīdes komponents. Mums vajadzētu šādus vīdes komponentus paredzēt aizvien vairāk mūsu tirzniecības nolīgumos, un pievērsīšos uh, šim virzienam noteikti. Un tā bija arī reakcija uz uh, Santos skundas teikto. Jūs minējāt arī uh, šo te uh, cilvēktiesību un pamatiesību aktīvistu jomu. Es uh, Hondurasā sekoju uh, šai lietai, un uh, tā tiešām ir dramatiska situācija. Cilvēki, pamatiedzīvotāji, kas uh, cīnās par vidi, tiek nogalināti. Mums vajadzētu šos cilvēktiesību un vidas aktīvistus labāk aizsargāt un labāk apzināties, cik sarežģītā situācijā viņi atrodas. Strikts kundze jautāja par eh, migrācijas ietekmi uz cilvēktiesībām. Es eh, varbūt atgādināšu vienu jautājumu, kas ir eh, sakne. Mēs vienmēr runājam par saknēm, par iemesliem. Eritrejā Somijas organizācijas ir viens no ratajām, kas strādā uh, um, šajā valstī. Uh, tā ir 4 miljoni iedzīvotāji un miljons ir uh, devies prom uz Eiropu. Jā, tas ir cilvēktiesību jautājums, bet tad valstī jūs sastopat jauniešus, kas uh, sūdzās, ka nav iespējas mācīties uh, valstī, un tad ir organizācijas, kas apmāca skolotājus, strādā šajā valstā un uh, tiešām um, cenšas risināt šos iemeslus. Uh, kas šīs problēmas, kas ir iemesli. Un tad es nonāku pie pēdējā, es atvainojos, ka izsakos tik gari, bet Arīnas kundze, Arīnas kundze runāja par korporatīvo sociālo atbildību, ko mēs varētu darīt, lai panāktu lielāku atbildību no uzņēmumiem. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums par tuviem austrumiem. Es jau atbildēju, ar Turīkungs runāju par Lībiju. Uh, Jā, mums vispirms vajadzētu, protams, atbalstīt ANO rīcības plānu un darbību tur, bet eh, jāapzinās arī, ka, eh, ja ir pilsoņu karš valstī, tad eh, tāda valsts vienmēr var kļūt par ļoti ienesīgu cilvēku tirgotājiem un trafikantiem. Uh, un tas ir jāapzinās, un Kesterkungs arī minēja šo jautājumu, un visbeidzot par Krieviju, ASV un kodola jautājumiem. Esmu ļoti nobažījies, kas uh, notiek ar INF uh, līgumu un uh, citiem līgumiem, un mēs patiešām esam gandrīz kā augstā kara situācijā. Tagad uh, tas viss uh, strauji attīstās, attīst, tiek attīstīti uh, masu iznīcināšanas ieroču, kodolieroču, un es domāju, ka mums ir uh, jānāk atkal pie prāta šajos jautājumos arī attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība šeit varētu darīt. Paldies! Okay, minister, thank you. Lieliski, liels paldies ministra kungam. Lielas paldies, ka ieradāties uz AFET komiteju. Lielas paldies, ka uzklausījāt uh, mūsu jautājumus. Lielas paldies par jūsu komentāriem. Daudz veiksmes Somijas prezidentūrai! Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, godāmie kolēģi, mums ir palicis pēdējais darba kārtības punkts šodienas darba kārtībā, un tas ir piektais punkts afeta Uh, ieguldījums uh, Eiropas Savienības 2020. Uh, finanšu gada vispārējā budžeta procedūrā. Es vēlos atgādināt, ka šeit ir runa par tādu pašu procedūru, kādā notiek katru gadu. Tātad mums ir jāsniedz AFET komitejas atzinums par 2020. gada budžetu. Un otram kārtām tāpat arī ir jāsniedz atzinums par grozījumiem budžeta projektā. Uh, Šogad notika vēlēšanas maijā, līdz ar to termiņš ir mainījies. Mēs balsosim par budžeta grozījumiem rīt no rīta, bet balsojums par atzinumu notiks tikai 1. oktobrī. Šie ir mani paskaidrojumi, bet tagad došu vārdu Mihēlam Gāleram, lai viņš mūs iepazīstinātu ar savu atzinumu un pastāstītu par savām domām par 2020. gada budžetu. Lielas paldies, Dēvīda, godāmie kolēģi! Budžets, protams, nav tik interesants jautājums kā pārējie, ko mēs šeit apspriežam, tieši tāpēc arī zālē nav tik daudz deputātu, bet tie, kas zina, kādā veidā mēs šeit eh, piegriežam skrūvītas, tad viņi arī zinās, ka uh, mums eh, budžets ir svarīgs. Priekšādātājs vēlos norādīt, ka mums ir daudz deputātu labājā un kreisajā pusē, mums eh, trūks deputātu centrā. Es vēlējos pateikties kolēģiem un jo īpaši ēnu referentiem no visām politiskajām grupām par viņu līdzdalību un to, ka viņi aktīvi iesniedza savus grozījumus, jo īpaši, ja mēs ņemam vērā, ka uh, Laika mums nebija daudz, mums bija jāstrādā vasaras atvaļinājumā. Budžets ir mūsu darba mugurkauls Eiropas Savienībā, un tikai tādi, ja mums būs adekvāti resursi, mēs varēsim nodrošināt rezultātus un izdarīt to, ko no nu mums gaida mūsu pilsoņi. Eiropas Savienība saskaras ar ļoti daudziem izaicinājumiem, un pašlaik šo izaicinājumu ir ļoti daudz. Un uh, pilsoņi, protams, sagaida no Eiropas Savienības, lai tā aktīvi darbotos gan uh, attiecībā uz mūsu tuvākajiem kaimiņiem, gan arī, lai tā būtu liela globāla spēlētāja. Komisija sagatavoja budžeta projektu jūnijā, un uh, tagad ir pienācis laiks Eiropas parlamentām, tā skaitā arī ārlietu komitejai, paust savu balsi. Mums ir jānodrošina, lai mūsu darbam būtu adekvāts un efektīvs finansējums. Atklāt sakot, man bija vairāki mm, draugi, kolēģi, kas eh, ir mm, tādi, kas iestājas par lieliem izdevumiem, un viņi arī sagatavoja daudz grozījumu. Es, eh, protams, arī saprotu, ka, ja runa par mūsu galvenajām darbības sfērām, uh, tad arī es esmu sagatavojis vairākus grozījumus, aicinot palielināt budžetu. Un te es domāju par asociācijas valstīm, austrumu partnerību, dienvidu partnerību, cilvēktiesības. Bet ja šeit nav runa par mūsu galvenajām aktivitātēm, un mums ir bijušas tādas situācijas, kur grozījumi iesniedz tikai viena grupa, vai arī šie grozījumi, kas neatiecas uz galvenajām aktivitātēm, uh, nav um, atspoguļoti specializētajās komitejās, tad šādos gadījumos es neesmu devis zaļo gaismu. Kopā ar pārējām grupām esam vienojušies par 11 kompromisa grozījumiem, kuriem vajadzētu būt akceptējumiem visiem. Kompromisa grozījumi attiecas uz uh, svarīgākajām Eiropas Savienības politikas jomām, un par dažām no tām pastāstīšu. Mēs aicinām par 10% vai 4,8 miljonu eiro palielināš, budžeta palielināšanu vēlēšanu novērošanas misijām. Vēlēšanu novērošanas misijas ļauj stiprināt demokrātiskās institūcijas un ļauj arī uh, veidot eh, sabiedrības uzticēšanos vēlēšanu procesiem. Šādā veidā mēs eh, veicinām stabilitāti un stiprinām arī citus ārlietu politikas mērķus, tā skaitā miera veidošanu. Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis šādas vēlēšana novērošanas misijas, un daudzi no mūsu kolēģiem ir aktīvi piedalījušies šādās misijās visā pasaulē. Bez tam Šie kompromisi aicina palielināt finansējumu arī partnerības instrumentiem ar trešajām valstīm, un šeit mēs vēlamies nodrošināt, lai tiktu aizsargātas cilvēktiesības un pamatbrīvības, tāpat arī tiktu sniegts atbalsts politiskajām reformām un tiktu nodrošināta um, Eiropas Savienības akī uh, ieviešana Rietumbalkānos. Tāpat arī šeit ir runa par cīņu pret nabadzību un atbalsts um, Palestīnas pašpārvaldē. Mēs aicinām arī veicināt konfliktu novēršanu gan austrumu partnerībā, gan arī vidusjūras valstīs. Ehm, dienvidu partnerības valstis saskaras ar ārkārtīgi lielu spiedienu, tāpēc, ka šajā reģionā notiek dažāda veida konflikti, piemēram, Sīrijā un Lībijā. Uh, Tāpat arī pieaug ekstrēmisms un mm, tiek sāsināta bēgļu un migrantu kustība. Eiropas Savienība vēlas stiprināt savu atbalstu šo valstu stabilitātei un attīstībai, eicinām palielināt par 12% vai 63 miljoniem budžetu šajā jomā. Ja mēs domājam par to, cik ļoti ir pasaknājusies drošība pie Eiropas Savienības austrumu robežām mums vajadzētu veicināt uzticēšanos mūsu austrumu partneru vidū. Mums ir vajadzīgs lielāks finansējums, lai mēs varētu veicināt demokrātiju šajā reģionā, jo īpaši tas attiecas uz Ukrainu un uz konfliktējošo situāciju austrumu Ukrainā. Šeit aicinā palielinājumu par 7% vai apmēram 900 tūkstošiem eiro. Mēs uzskatām, ka kompromisi ir līdzsvaroti, un mēs uzskatām, ka mēs varētu konstruktīvi virzīties uz priekšu. Tāpat arī vēlos vērst jūsu uzmanību uz kādu konkrētu jautājumu. Esam saņēmuši ļoti daudz budžeta grozījumu, kas mēģina grozīt budžeta pozīcijas, kas nav ārlietu komitejas kompetencē. Es uzskatu, ka AFET komitejā vajadzētu debatēt un balsot par visiem šiem grozījumiem, jo īpaši ir runa par uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar AFET komiteju. Pārējos grozījumus esam atzinuši par nepieņemamiem. Un tagad vēl viens ieteikums. Tas ir 5296 grozījums, un te ir runa par eh, sagatavošanās aktivitātēm. To ir iesniedzis mūsu kolēģis Santošs. Komisija ir, komiteja to ir izsvē, izsvērusi, un uh, tam ir piešķirts e, C reitings, jeb slikts reitings, un tagad es jums nolasīšu, ko ir minējuši komisijas dienesti attiecībā uz šo grozījumu. Citāts. Šis priekšlikums nevar tikt īstenots. Te ir runa par Eiropas observatoriju par nesodāmību un cīņu pret nesodāmību. Lūk, šāda aktivitāte tiek ieteikta. Komisija saka, ka šo priekšlikumu nevar īstenot, tāpēc, ka tā jau ir iekļauta eh, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Un proti te ir runa par mm, Eiropas Savienības eh, demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Mums ir jāsaprot, ka tātad šī aktivitāte jau ir iekļauta šī instrumenta aptvērumā. Un Tas ir paredzēts budžeta pozīcijā 210401. Šī aktivitāte ir paredzēta, lai cīnītos pret nesodāmību vissmagākajos noziegumos, šādā veidā arī stiprinot Eiropas Savienības redzamību un Eiropas Savienības centienus saistībā ar globālo stratēģiju un integrēto pieeju konflikta un krīžu situācijās. Šādā veidā arī tiek nodrošināta pārējas eh, taisnība, tiek sniegts atbalsts krimināltiesai un tiek likti pamati strateģiskākai un redzamākai Eiropas Savienības pieejai, lai cīnītos pret eh, nesodāmību vissmagākajos noziegumos. Es eh, gribētu jautāt Santošu kungām, vai viņš akceptē to, ka mēs ņemam vērā komisijas ierosinājumu, vai arī jūs vēlaties balsot par šo grozījumu rīt. Principā es varu atbalstīt šo grozījumu. Bet es jūs brīdinu, ka tas atkritīs budžeta komitejā. Varbūt mēs varētu interpretēt jūsu ieteikumu saskaņā ar komisijas dienestiem. Varbūt tas izskatītos labāk nekā, ja to noraidītu budžeta kolēģi. Un tagad eh, pēdējais ieteikums. Un tas ir 5257 grozījums. Tas savukārt attiecas uz mūsu īpašajām interesēm. Šeit tiek minēti dažādi argumenti, un tiek teikts, ka mums īpaši vajadzētu paskatīties uz to, kas notiek asociācijas un paplašināšanās valstīs attiecībā uz īstenošanu, un jo īpaši šeit ir runa par institūciju, kas ir uh, mūsu partneris, mūsu līdzvērtīgs partneris, proti dalību valstu parlamenti. Es domāju, ka mēs varētu arī to darīt, bet mūsu personāls, mūsu specializētie darbinieki un arī un Eiropas Savienības delegācijas ir norādījušas, ka tas ir ļoti labs ieteikums. Tātad kā mūsu lēmumi tiek īstenoti Eiropas parlamentā, bet šeit mēs varam samazināt izmaksas, jo mēs varam noalgot vietējos darbiniekus asociētajās valstīs, kas varētu tad doties uz komitejām un uz grupām, lai kontrolētu, kā notiek šis īstenošanas darbs. Un to visu mēs varētu izdarīt ar 400 tūkstošu eiro palielinājumu. Tas attiecas uz desmit valstīm. Tās ir sešas valstis Rietumbalkānos - Turcija, Ukraina, Gruzija un Moldova. Un jo īpaši Ukrainā un Moldovā mums ir jaunas valdības, kas ir ļoti ieinteresētas šo reformu ieviešanā. Mēs a, esam jau par to vienojušies, un tāpēc es jau tagad paziņoju, ka rīt balsojumā es nākšu klajā ar mutisku grozījumu par šiem 400 tūkstošiem, kas ļautu mums veikt šo darbu, protams, cerot, ka kolēģi man atbalstīs. Tas arī viss. Paldies par uzmanību. Labi, paldies, Mihēl. Pirms došu vārdānu referentiem es vēlētos īsi atgriezties pie viena punktā. Mihēls Gālērs runāja par budžeta grozījumiem, kas ir ārlietu komitejas kompetencē. Tātad šis ir tāds vispārīgs jautājums. Kā jau Mihāls Gālērs norādīja, Mums ir bijis ārkārtīgi daudz grozījumu. 21 grozījums. Un no 29, diemžēl, neatbilst mūsu komitejas funkcijām un vairāk ir saistīti ar DV un LIBE komitejām. Protams, es saprotu, ka ir ļoti daudz dažādu instrumentu, kas ir saistīti ar mūsu komiteju, bet mums ir jārespektē arī citu komiteju prerogatīvas un priekšlikumi mainīt īpašas budžeta pozīcijas ir jākoordinē ar pārējām komitejām, kas ir tieši atbildīgs par šiem jautājumiem. Mēs, protams, saprotam, ka ir jauni deputāti, kas varbūt nepārzina spēkā esošās procedūras, tāpēc eh, kopā ar referentu uh, Mēs šoreiz piemērojām tādu mērenu pieju. Tikai tie grozījumi, kas ir mm, skaidri ārpus ārlietu komitejas kompetences, ir atzīti par neakceptējumiem. Es eh, vēlējos vienkārši to norādīt, lai nākamo reizi nekas tam līdzīgs neatkārtotos, lai mums nerastos konflikti ar pārējām komitejām. Cerams, ka nākamgad nekas tam līdzīgs neatkārtosies. Tas no manas puses, un tagad došu vārdu. Uh, ānu referentiem. Pirmā būs Nina Gīla. Vai es e, nenosaucu kādu no koordinatoriem? Santoškungs, jā, iespējams, jūs gribēsiet atbildēt. Vai man dot vārdu jums pirms vai pēc Nīnas? Es varbūt varētu izteikties pirmā. Es vēlējos pa pateikties e, Mihēlam par uh, viņa sagatavoto prezentāciju. Liels paldies arī par darbu, ko viņš ir paveicis. Mums bija ļoti laba sadarbība. Kaut arī nācās strādāt vasaras atvaļinājuma laikā, un es gribēju parunāt par pāris punktiem. Viens no tiem ir vēlēšana novērošanas misiju budžeta palielinājums. Mana grupa atbalsta šo palielinājumu, bet pastāv tomēr bažas par daļu no šī procesa, un uz to vēlētos uzsvērt. Es vēlētos, lai referents ņemtu to vērā savās diskusijās. Situācija ir tāda, ka ir tikai četras organizācijas, kas ir izvēlētas par tām, kas var sniegt atbalstu vēlēšana novērošanas misijās. Esmu saņēmusi ziņojumus, ka šī organizācija darbojas kā tāds kartelis. Viss, ko mēs darām, ir izrādās daudz dārgāk nekā tas īstenībā ir. Es, protams, atbalstu vēlēšana novērošanas misijas un to darbu, bet varbūt mums vajadzētu paskatīties, kā tās strādā. Otrais punkts par nepieņemtajiem grozījumiem. Man ir eh, daži pagaidu darbinieki birojā, un es arī esmu viena no vaininiecēm. Es iesniedzu grozījumu par Āziju nepareizajā kategorijā. Es, protams, respektēju to, ko jūs teicāt, bet šajā gadījumā bija runa par kļūdu. Es eh, sazinājos ar Dēvi komiteju, kas būtu atbildīgā šajā gadījumā, bet, diemžēl, viņi nav sagatavojuši paralēlu grozījumu. Un es eh, jautāju, vai šajā situācijā mums nevajadzētu to mēģināt labot. Te ir runa par Āzijas finansējuma palielināšanu. Kā jau Mihāls zina, Āzija ir vislielākais eh, kontinents ar vislielāko iedzīvotāju skaitu, un 40% no iedzīvotājiem vēl vien iztiek uh, ar eh, tikai diviem dolāriem dienā. Mums varbūt vajadzētu pārskatīt šo pieeju. Es uh, nerunāju šeit par savu grozījumu 5358. Es vēlētos, lai jūs izvēlētos līdzīgu pieju, strādājot pie budžeta projektā. Mēs redzam, ka ASV ir samazinājusi savu attīstības palīdzību, un to ļoti smagi jūt Āzijā, un šī situācija noteikti pasliktināsies, ņemot vērā ASV un Ķīnas tirdzniecības karu. Ļoti daudz nabadzīgu sabiedrības locekļu vairs nevar samaksāt par pārtiku. Tas mani uztrauc. Īsti nezinu, kā to atrisināt tehniskā ziņā, bet es vēlējos par to runāt, tāpēc, ka nākamgad šī situācija būs vēl smagāka. Es šeit nerunāju par tām valstīm, uh, kur ekonomika plaukst un zeļa. Šeit runā par šiem 40% cilvēku, kas nevar sevi pabarot. Varbūt mēs varētu to labot. Treškārt, runājot par pilotu projektiem, ko jūs esat šeit iekļāvuši, esmu vīlusies attiecībā uz šo pieju, un es esmu pieredzējusi, ka komisija nepieņem parlamenta iniciatīvas. Viņi nav akceptējuši pilnīgi neko, ko es un mani kolēģi esam prezentējuši. Viņi saka, ka viņi to ir aptvēruši, bet īsnībā tā nebūs nav. Ja runa par Santoša projektu, tad tas viss ir mm, cits citos eh, trauciņos. Tas viss ir sadalīts, un mums ir jāatgriežas pie komisijas un jāsaka, mums ir eh, jānorāda, ka jums ir šie projekti B, C un D, bet viņi nekad nevar parādīt, ko tieši viņi ir izdarījuši. Mēs esam lūguši naudu šim nolūkam jau ilgu laiku, viņi nekad to nepiešķir. Varbūt jums vajadzētu to pārskatīt un šo situāciju mainīt. Paldies, Nīnai Gilai! Kolēģi, mums ir atlikušas tikai 13 minūtes, mums ir jābeidz darbs 6.30. Tieši tāpēc es gribētu aicināt eh, jūs izteikties pavisam īsi. Santušas kundze, es visu varu pateikt pāris minūšu laikā. Es vēlētos, lai šis eh, projekts eh, virzītos uz priekšu un lai par to tiktu balsots. Esmu runājusi ar vairākām personām komisijā, un es saprotu, kāda ir problēma. Cilvēkiem ir savas teritorijas, un dažkārt viņiem īpaši patīk, ka parādās kāds uh, lietussargs, kas aptver visas šīs teritorijas, lai nodrošinātu konsekvenciju. Mēs mēģinām radīt šo lietussargu, lai mēs varētu uh, labāk kontrolēt visas šīs darbības, ko mēs veicam, tātad mēs Eiropas Savienība. Un te ir runa par nesodāmības apkarošanu starptautiskajās tiesībās. Mēs vēlamies, lai mums būtu monitoringa instruments, lai mēs varētu reāli izvērtēt, ko esam paveikuši, un lai varētu arī atrast tās vietas, kur mūsu darbs ir bijis neefektīvs. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīga integrēta pieeja. Protams, kā jau Nīna norādīja, tā ir gandrīz vai tradīcija no komisijas puses teikt nē. Es vēlētos teikt jā, un vēlētos, lai šis projekts virzās uz priekšu, jo esmu pārliecināta par šī projekta vērtību. Paldies, Santašas kundze, Lagudīnska kungs. Liels paldies! Paldies arī referentkungam, galerkungam par lielisku paveikto darbu un sadarbību, ko augstu novērtējam. Novērtējam to, ka daži no mūsu priekšlikumiem tika pieņemti, jo īpaši ļoti konstruktīvā veidā attiecībā uz uh, lingvistiskajām versijām par migrāciju. Mēs to tiešām augstu novērtējam, taču divi grozījumi, kurus vēlos pieminēt, ir tādi, kurus vēlamies vēl uzturēt, un žēl, ka citi kolēģi mums nepiekrīt. Viens no tiem ir 5350, kurā mēs vēlamies iesaldēt agrāko komisijas locekļu pensijas līdz tam mirklim, kad esam saņēmuši rakstiskus apstiprinājumus par to, ka IES piešķīrumi notiek taisnīgi attiecībā uz saņēmēju dzimumu. Mēs zinām, ka šis ir tāds ļoti radikāls priekšlikums, taču situācija arī ir radikāla, un šī problēma ir ļoti liela. Palūkoties uz skaitļiem, 75% vidējā menedžmentā ir vīrieši, 80% augstajā menedžmentā. Uh, Un pēdējā kandidātu piedāvājumā 2019. gada jūnijā 47%, 23% bija e, sieviešu kandidātu. Tā tiešām ir ļoti liela nevienlīdzība starp dzimumiem, un mēs gribam, lai jaunie komisijas kandidāti tiktu kandidātu izvēlē eh, komisijas priekšsēdētājs ņemt vērā šo aspektu ļoti nopietni. Tad nākamais grozījums 5, 3, 4, 7 par šiem īpašajiem birojiem. Mēs gribam šeit iesaldēt finansējumu kontakta eh, birojiem, kamēr nesam saņēmuši regulārus ziņojumus. Un vēlamies spaust mūsu pilnvērtīgo atbalstu šo kontaktu biroju darbām, taču mēs gribam precīzi zināt, ar ko šie biroji nodarbojas, jo mēs nesaņemam regulāri ziņojumus un gribam šeit eh, saskatīt progresu attiecībā uz caurskatāmību. Kopumā mēs uzskatām, ka afet atzinums ir labs attiecībā uz budžetu un, protams, atbalstam uh, tos uh, aspektus, kas attiecas uz cilvēktiesību pamatiesību spēcināšanu uz Rietumu, Balkānu valstīm, Austrumu partnerību. Liels paldies par visu, taču vēlreiz vēlējamies uzsvert šos divus grozījumus, kurus pieminēja no nu, mūsu puses. Paldies, paldies, un tagad no EKR Anna Fatigas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Tā kā man ir aizsmats skaklis, tad izteikšos ļoti īsi. Uh, Vēlos sākumā apsveikt Mihelu Gālera kungu par uh, izcilu paveikto darbu, par spīti vasaras pārtraukumam. Mēs atbalstam lielāko daļu viņa ieteikumu un vēlos tikai paust pāris pārdomas un varbūt uzdot kādu jautājumu referentam. Sākumā tāds tehnisks dabas jautājums. Mūsu nodoms ir atbalstīt uh, viņa piedāvātos rītdienas mutiskos grozījumus. Mūsu ieteikums būtu ņemt vērā komisijas priekšlikumu attiecībā uz sagatavošanās darbu un projektiem, kas vēlas likvidēt nesodāmību. Protams, ka mēs visi esam pret nesodāmību starptautiskajās tiesībās, taču mēs esam likumdevēji, un jo īpaši budžeta uh, līnija ietvaros, mums ir jāsaglabā mūsu rīcības loģika un jāizvairās no dubultošanās uh, finanšu jautājumos. Tādēļ mūsuprāt C reitings, kur piedāvā komisija, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Man jāatzīst, ka man pastāv zināmas bažas nevis saistībā ar mērķiem par šo ANO organizāciju, kuras mērķi ir ārkārtīgi cēli. Mums ir ANO ziņojums par ļoti nopietniem līdzekļu izmantošanas pārkāpumiem, un mums tiešām ir jāizvērtē šīs organizācijas darbība, un nevis tās pārsteidzīgi jāpalielina līdzekļi. Mums ir jāņem vērā šīs bāžas, kas, protams, neatiec uz UNRA mērķiem un misiju. Mums ļoti pozitīvs nostāja attiecībā uz uh, finansējuma palielināšanu uh, aktīvējos rīcības uh, programmām, par šo lietu sarga tipā projektu, par konkrētajiem mērķiem, kā varam panākt uh, atbalstu, palielinot šo finansējumu. Un vēlos pieminēt vienu jautājumu, kas ir iekļauts vienā no mūsu grozījumiem – palielinot finansējumu ESM, kur jo īpaši sēdi komiteja diezgan regulāri apmeklēja Grūziju. Mēs esam spējuši iepazīties ar ārkārtīgi nozīmīgu darbu, kuru UMM ir paveikusi ļoti smagos apstākļos, piemēram, nesen saistībā ar robežu jautājumu tika paveikts labs darbs, un, manuprāt, ņemot vērā šos apstākļus, UNM loma tiešām ir ārkārtīgi nozīmīga, un mēs to vēlamies atbalstīt. Paldies! Paldies, un noslēgumā pirms došu vārdu referentam. Te bija Rēls kundze no Gojas. Tā. Lies paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Īsumā vēlos jums pastāstīt par mūsu goju iesniegtajiem grozījumiem. Tos var visus uh, trīs atslēgas vārdos apkopot. Mēs gribam spēcināt uh, militarizācijas samazināšanas pasākumus, taču vienlaikus mēs gribam arī tiešām uh, likvidēt līdzekļus, kas ir paredzēti Eiropas Savienības izolācijai, norobežošanai. Uh, Mēs visu laiku piedzīvojam Frontex līdzekļu pieaugumu, un arī pēdējo divu, trīs stundu laikā ļoti daudz tika runāts šis komitejā par cilvēktiesībām. Un šobrīd Eiropas Savienības ārējās robežās ar uh, cilvēktiesības tik mīdītas ar kājām. To mēs piedzīvojam arī uh, pavasarī, kad Frontex vienkārši noskatās un nerīkojas, un mums, protams, ir nepareizi. Mums tiešām ir jāiestājas par to, ka ir jācīnās pret bēgšanas iemesliem, nevis vienkārši ar Frontex palīdzību militarizēt Eiropas ārējās robežas. Uh, Tāpat arī mēs vēlamies likvidēt līdzekļu pieaugumu bruņošanās pasākumiem, aizsardzības fonda ietvaros. Politiskā ziņā mēs uzskatām, ka šeit uh, tiek pieļauta kļūda Eiropas Savienības līmenī. Turklāt tas ir arī pretrunā ar līgumu, tas ir nelegāli uh, Eiropas Savienības dibināšanas līgumam. 41. pantu otrajam punktam, tādēļ mēs uzskatām, ka Eiropas aizsardzības fonda līdzekļu palinājums ir nepareizs. Un tas ir viedoklis ne tikai no mūsu politiskās grupas, mēs arī guvām e, juridisko atzinumu, kurā šī, tika apstiprināts šis aspekts. Un noslēgumā personīgs dabas komentārs Gālēra kungs. Paldies par paveikto darbu vasaras laikā, šī pārtraukuma laikā, taču nespēju pieņemt to, ka mūsu priekšlikumu par e, līdzekļu piešķiršanu, lai netiktu izplatīta, lai netiktu atbalstīta apbruņošanās. Uh, ka jūs to neatbalstāt, īpaši ņemot vērā, ka NFF tiek samazināts. Es tiešām būtu priecājusies, ja jūs būtu atbalstījuši šo mūsu priekšlikumu. Un, manuprāt, tas viss ir tikai mūsu, Eiropas Savienības, mūsu pilsoņu interesēs, ka mums šeit eh, nenotiek eh, lielāka bruņošanās. Paldies, kolēģis kundze, vai vēl kāds vēlas izteikties, izskatās, ka nē, un tad noslēgumā došu vārdu Gāleru kungam. Un vēlos atgādināt, ka mums patiesībā pēc vienas minūtes ir jānoslēdz šī sanāksme. Nu, šeit ir rakstīts trīs minūtes, bet labi. Lielas paldies, kolēģi! Paldies par jūsu postiem komentāriem. Pieminēšu dažus no tiem. Vēlēšana novērošanas misija ietvaros. Četras īstenošanas organizācijas rada tādu iespaidu, it kā būtu kartelis. Un es, protams, esmu pret karteļiem. Un iespējams, ka mums tādā nelielā lokā in kamera vēlēšanu novērošanas eh, grupas ietvaros vajadzētu sanākt kopā arī komisijas pārstāvjiem, lai kaut ko darīt pret šādu iespaidu. Tad, kad ir runa par rīdzību Āzijā, Āzijas reģionā, iespējams, ka mēs nevarēsim kompensēt visus uh, ASV samazinātos līdzekļus. Nu, mēs to mūsu budžeta ietvaros nevarētu izdarīt visas tās lietas, kuras iepriekšējās ASV administrācijas ir lieliski paveikušas, mēs nevaram kompensēt, lai cik cēli to gribētu. Un runāt par Indiju, mums ir Eiropas Savienības Indijas biznesa centrs, tādēļ varbūt, ka šis aspekts darbotos daudz labāk. Man bija tāda spontāna ideja šajā ziņā. Runāt par nesodāmību. Jāpalūkojas, kāds būs rītdienas balsojums šajā sakarībā. Es pats uh, uzskatu, ka par šo konkrēto jautājumu tā satura, ka iespējams es varētu to atbalstīt. Uh, Taču manas aplēses ir tādas, ka pat ja mēs šeit to atbalstīsim, šis priekšlikums netiks atbalstīts budžeta komitejā un netiks iekļauts budžetā, bet nu jāplūkojas, kas notiks. Tā kā mums ir ļoti daudz tādu kontroversālu politiķu augstos līmeņos, tad es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit uh, Uh, iekļaut šādus priekšlikumus, kas uh, pieprasa pensiju iesaldēšanu, līdz nesam saņēmuši dzimumu līdztiesības rādītājus, sasnieguši tos. Es saprotu, ka ir nepieciešamība runāt par šo dzimumu ne, līdztiesības neievērošanu, taču tas ir jādara uh, attiecīgajos fórumos. Varbūt jūs varētu par to runāt arī sociālos mēdījos un šeit palielināt spiedienu šādā veidā, taču es nedomāju, ka mums vajadzētu atbalstīt uh, eh, jūsu piedāvāto rīcību. Runāt par ETP, bi, šiem sakaru birojiem ārvalstīs, uh, ja jūs tā uzmanīgi sekosiet, tad jūs uh, konstatēsiet, ka tiek sniegti regulāri ziņojumi par šo biroju darbību. Uh, Tādēļ, manuprāt, tie, kas vēlas tikt informēti, var to izdarīt un var arī aktīvi uzdot eh, šiem birojiem jautājumus arī par eh, ikdienas eh, darbiem. Es domāju, ka jūs varat sazināties ar šiem birojiem un saņemt attiecīgos atbildes. Runāt par UNRAP budžeta palielinājumu. Es saskatu pausto sadzīves pausto argumentāciju ir bijušas problēmas attiecībā uz finanšu izšķērdēšanu, dārgi ceļojiet un tā tālāk. Manuprāt, šeit ir jāīsteno tāda rūpīga izvērtēšana, izmeklēšana, taču sākumā vēlos iekļaut šo aspektu budžetā, un tad komisija un ārējās darbības dienests palūkosies, kādā veidā šeit līdzekļi tikuši izmantot ļaunprātīgi, un, protams, ka tas tad ir jāaptur, ja tas tā noticis. Mēs nevaram pieļaut šādu rīcību. Tagad runa ir par Frontex. Un kad mēs negribam, lai mēs kā sabiedriskas uh, institūcijas vai dalībvalstis nevēlamies uh, atteikties no glābšanas uz jūras un atstāt to privātās rokās, manuprāt, tā ir, uh, tā ir valstu kompetenci, nevis privātu. Tad mēs nevaram vienlaikus samazināt uh, budžeta līdzekļus šajā kontekstā. Un arī ilgtermiņa aktivitātes uh, attiecībā uz uh, bēgļu plūsmu iemeslu samazināšanu, tam es pilnībā piekrītu, taču tas ir ilgtermiņā jautājums, un runājot par Frontex, es nenoslēgtos samazināt Frontex līdzekļus tieši otrādi. Tādēļ neatbalstu šādu pieju. Liels paldies! Liels paldies Gālar kungam! Vairāk komentāru no jūsu puses nav, ar to mēs varam noslēgt šodienas sanāksmi gandrīz laikā. Tikšos ar jums visiem atkal rītdien pulksten deviņos uz balsošanu. Novēl jums jauku vakaru Briselē!